meine. Äh, wir brauchen nur nachher hier einen Vorsitzenden. Ne? Ja, ja, ja. Aber they, they're usually coming at four. Huh? To find someone. Ja. Ja, ja. Kolleginnen und Kollegen. Kolēģis un kolēģi, sisniegs sveicu jūs pēcpusdienas sanāksmē. Tagad varam ķerties pats pie 15. punkta attiecības ar Tunisiju pašreizajā reģionālā kontekstā. Un uh, kolēģis Kastādo ir sagatavojis ziņojumu par to. Kastādo, lūdzu, atļaujiet man pirms tam runāt par Saharova balvas laureātu. Un uh, priecājos, ka viņi ir klāt un raugās un ir klāt šīs komitejas darbā. Gribētu lūgt, lai Enza Faida, kā Rāfa Bādāvī pārstāvi, viņš ar vienu vēl ir Saudi Arābijā neciešamos apstākļos cietumā. Un viņš tiek arī spiedzināts. Īsi vēlētos lūgt Hādas kundzi izteikties.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 Äh, Jā. Tā kā tas viss ir īstermiņā saplānos ar to, ka norāba valodas vēl nav klāt, vēlētos šeit nosaukt pārējos balvu eh, laureāts, kur ir uh, eh, Alī Ferzats, kur ir zālē klāt. Viņš no, viens no pazīstamākajiem uh, sīriešu pārstāvjiem Paldies, ka esat šeit un uh, esat parādījuši drosmi. Vitālijas Panorāmēvs, viņš ir uh, Krievijas memoriāla pārstāvis. Sirsnieks, paldies jums par jūsu darbu. Mēs ar lielām bažām raugāmies, kas notiek Putina Maskavā ar jūsu organizāciju, ko jau Brežņiem laikā varēja strādāt, un šodien ir vēl sliktāka situācija nekā toreiz. Salim Mahmuds Mohameds Osmans, Sudānas jurists. Viņš vienmēr ir cīnījies par savu līdzpilsoņu brīvību. Viņš ieguva 2007. gada Sahrovu balvu. Sofija Busona, viņa pārstāv žurnālis bez robežām. Sēsnieks, paldies jums par darbu jūsu organizācijā. Tas ir ļoti liela nozīme. Piemēram, arī Turcijā. Sijāna Litvīna viņa pārstāv Baltkrievijas žurnālistu asociāciju. Mēs ceram, ka jūsu valstī būs pozitīva attīstība, jebkurā gadījumā notiek sarunas. Šodien ir arī klāt Taslīma Nasrīna. Viņa kā žurnāliste, autore, ārste, humāniste ir eh, ļoti lielu iekūtījumu sniegus cīņā pret netaisnību. kas ir notikušas eh, pavērdzinot sievietes. Ļoti priecājos, ka esat šeit, un mēs esam arī redzējuši, ka jums ir arī ļoti liela panākuma kā grāmatas autorē. Jūs esat no Bangladešas. Vilidāna Sembekovič ir šodien klāt. cilvēktiesību aktīvistu no Sarājevas, kura ir īpaši pēc 98. gada ir veikusi lielu žurnālistas darbu. Sisnieks, paldies par to, ka jūs esat šodien šeit un vēlu jums jūsu konferencē, kas notiks šodien, labus panākumus.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 kas ir ieslodzījumā jau trīs gadus. Es vēlos jums uh, sniegt arī vēstījumu no saviem bērniem, kuru tēvs ir ieslodzījumā. Un es uh, tik tiešām izsaku cerību, ka kādu dienu mans vīrs būs brīvībām varēs ierasties šeit pie jums. Es vēlos jums izteikt vēstījumu par eh, cerību, ka šis jautājums tiks atrisināts pozitīvi, jo vārda brīvība ir ļoti nozīmīga brīvība. Ikvienam eh, cilvēkam ir jābūt tiesībām uz to. Dāmas un kungi, vispirms es vēlētos vērsties pie sava vīra. Jā, es ļoti daudz esmu runājusi par Raifu Es turpināšu runāt par Raifu, un es izmantošu visas iespējas, esmu izmantojusi visas iespējas un izmantoju arī šo, kas ir šodien. Es vēlos viņam teikt, kas man ir uz sirds. Raif, mans mīļais, četri gadi pagājuši šajā tukšajā dzīvoklī, tukšajā tāpēc, ka tu neesi kopā ar mums. Man ir jāatbild uz bērnu jautājumiem. Un es nezinu, kā es tevi sagaidīšu atpakaļ, vai es raudāšu, ko es teikšu. Vai mēs tāpat kā parasti uh, rosīsimies mājās, uh, strādāsim pie mājas, soļ, gatavosim ēst, runāsimies Tu tik ilgi esi bijis prom. Tu nedrīkst ceļot, tāpēc, ka ir radies konflikts starp eh, tevi un Sauda uh, režīmu. Es priecājos, ka uh, mani uh, bērni līdzinās tev Un es priecājos par to, ka tu esi brīvāks nekā pārējie, kas ir ieslodzījumā. Ir ļoti daudz cilvēku, kas sako tev, kas iet tavās pēdās, ir ļoti daudz cilvēku, kas lūguši tavu atbrīvošanu, tie ir, tā ir ģimene, tie ir tavi draugi, tu neesi viens pats, mēs neesam vieni paši. Viņu solidaritāte, viņu atbalsts mums nozīmē ļoti daudz. Es tavā vārdā vēlos pateikties visiem tiem, kas mums palīdz visām brīvajām balsīm visā pasaulē. Es vēlos teikt tavā vārdā paldies, manā vārdā paldies, liels paldies. Frau Heider, ich danke Ihnen sehr für Ihre einprägsam. Jā, man dāja kundas izniegs paldies eh, par šiem skaidriem vārdiem emocionālajiem, kā jūs izteicāt, eh, mīlestību jūsu vīram. Tas ir, bija arī paziņojums, kas domāts mums, kas pasaka mums ir eh, pienākums eh, cīnīties par jūsu vīru tiesībām un ka mums ir pienākums cīnīties par visu vajāto tiesībām, kas ir pierādījuši drosmi. Šorīt no rīta konferencē es teicu, ka tas man ir vienkārši, jo es varu teikt visu, ko domāju, un man tādēļ nav jāiet cietumā, man nekad nav jābažējies, eh, ka notiks kaut kas slikts. Drosmīgs politiķis Eiropas Savienībā, nu, tur liela drosme nav vajadzīga, un es domāju, ka tā ir starpība. Tādēļ sirsnīgs paldies jums un jūsu atbalstītājiem, jūsu tuvajiem. Jūs varat būt droši, ka mēs jūs neaizmirsīsim. Kāds gudrs vīrs ir teicis, ka Katrs cilvēks brīvis tikai tad, kad brīvi ir visi cilvēki. Es izniegs paldies, ka atradāt iespēju atnākt pie mums. So, wir fahren jetzt in uns. Labi, tagad varam turpināt mūsu darbu kārtību un uzklausīsim mūsu referentu Kastaudo par situāciju Tunisijā pašreizējā laika brīdī. 27 grozījumi varbūt ir iespējams uh, panākt uh, kompromisa priekšlikumus. 13. un 14. jūnijā būs komitejā balsojums un uh, septembrī ziņojums būs plenārsēdē. Ja jūs piekritat šīm laika grafikam, kas tādo kungs tagad jums vārds? Grācie, filen dank, ar prezident. Jā, sirdnieks, paldies. Vispirms es vēlētos uh, kaut ko pateikt, proti vēlētos teikt paldies Ensefai Haiderē, ka viņa mums parādīja godu un atnāca pie mums. un aicina mūs cīnīties par Raifu Badafī, mūsu Sahara balvas ieguvēju, turpināt viņu atbalstīt un uh, aicināt uh, Saudarābiju izpildīt savus pienākumus, nodrošināt uh, tiesiskumu un demokrātiju. Tagad par manu ziņojumu. Es iznies paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šī ziņojuma sagatavošanā grozījumiem ļoti konstruktīvi. Konstatēju, ka ir liela interese bijusi par Tunisijas jautājumu mūsu komitejā. Sisnieks paldies arī ēnu referentiem. Pirms eh, kādu laiku mums vēl bija tāda ļoti produktīva sanāksme, un jūs eh, ļoti pozitīvi strādājāt un atklāti. 17 kompromisa grozījumi ir izstrādāti, kurā ir iekļauti visi būtiskie punkti šajā ziņojumā ir redzams, ka politiskās grupas ir centušās atrast kopsaucējus un rast uh, tādu ziņojumu, veidot tādu ziņojumu, kas rastu vairākam atbalstu. Mēs uzskatām, ka Tunisija ir kā modelis islāma valstīm. Tam tā ir jābūt. Un šajā reģionālajā kontekstā Tunisija ir uh, izcils piemērs divpusējai attiecībām ar Eiropas Savienību. Mēs esam izvirzījuši mērķi panākt vienošanos starp politiskajām grupām. Apjomīgu vienošanos. Mēs vēlamies panākt vienošanos, kas būtu ne tikai vienošanos par brīvo tirzniecību, bet kurā būtu iekļaut arī daudzi politiskie aspekti. Lai Tunisija būtu mūsu izcelības partneris Ziemeņāfrikā. Afrikā Vēl viena sanāksme ir plānota ar ēnu referentiem. Šī iemesla dēļ nevēlos uh, ieslīgt tehniskās detaļās. To varēsim darīt uh, plānotajā sanāksmē. Mēlos uh, norādīt uz uh, vairākiem jaunumiem. Es ļoti atbalstu to, ka Tunisijas parlaments tautas pārstāvju asamblēja uh, ir izstrādājusi, konsultējusi par likuma projektu, kas ir iesniegts. kuras mērķis ir uh, kriminālu likumu pielāgot starptautiskiem standartiem. To mēs prasījām mūsu kompromisa grozījumos. Tā ka šeit uh, prevencijas jomā tiek darīts daudz vairāk nekā iepriekš. Tad es vēlos pievērst kolēģi uzmanību ļoti svarīgai politiskai notikumam. Pagājušajā nedēļas beigās notika NATAS uh, desmitais kongress un ar lielu vairākumu tika pieņemts grozījums nodalīt reliģiju no valsts varas. To nodalīt vairāk. Tas nozīmē, ka tās partijas, kas pārstāv islāmistiski, fundamentālistisku viedokli, tās var piedalīties demokrātiskajā pārstāvniecībā, bet šī varas sadalījuma ietvaros. Tas varētu būt arī modelis eh, citām islāma valstīm. Tad bija vēl Viens komentārs par preses brīvību. Grozījums preses brīvību, tas rada mums pozitīvu atsauksmi. Tas ir trešā kompromisa saturs. Tālāk. Tur runāts arī par jauniešiem. Tas ir ceturtie kompromisa grozījumā. Īpaši svarīgi man šķiet arī, ka radikalizācijas patiesie iemesli tiek pieminēti Tas ir 5. 15. kompromisā. Domāju, ka nākamajā sanāksmē, kas ir ieplānota ceturtdien pēc plenārsēdes, varēsim par to detalizēt runāt. Vēlreiz izniegs paldies kolēģiem. Vēlamies ar šo ziņojumu raidīt spēcīgu signālu, ka mēs atbalstām Tunisiju, jo esam pilnīgi pārliecināti, ka Tunisija ies pa demokrātisko ceļu un eh, Tunisija kļūs par eh, izsadības partneri mums, un mēs turpināsim eh, šo cīņu. Uh, Paldies! Tad uh, paliksim pie itāļu valodas, jo ETP uh, mm, vārdā runās kolēģis itāliski Sesa. Paldies! Es vēlējos pateikties kolēģim un rapporto, una relazione molto equilibrata e, e soprattutto per il metodo che ha usato di coinvolgimento. Es vēlējos pateikties par šo ziņojumu, kas ir ļoti līdzsvarots, un paldies arī eh, tev par šo metodu, ko izmantoji, lai iesaistītu mūs visus šajā darbā. Mums ir izdevies ievērojami pavirzīties uz priekšu, salīdzinot ar iepriekšējo reizi, kad tikāmies un runājām eh, par šiem jautājumiem. Tāpēc paldies par šo darbu. Es domāju, ka mēs esam diezgan viensprātis, un jo īpaši pēc Badauja kundzes teiktā, kad viņa nāca klajā ar mīlestības vēstījumu savam vīram, es domāju, ka dažos gadījumos mums vajadzētu uh, vairāk pacīnīties par demokrātiju un brīvību šajās valstīs. Tātad Tunisija šis ziņojums balstās uz četriem pīlāriem Vispirms ir nopietni un pavisam konkrēti jāpalīdz Tunisijai, lai tā varētu virzīties uz priekšu pa demokrātijas ceļu. Un te atbalsts ir nepieciešams varbūt dažkārt pavisam mazās lietās. Eiropas Savienībā ir jārīkojas pavisam konkrēti, lai palīdzētu darboties parlamentam, parlamentārajām grupām. Kopā ar kolēģiem mēs devāmies uz Tunisiju un tikāmies ar Tunisijas parlamenta pārstāvjiem. Uh, Jāsaka, ka eh, šajā parlamentā politiskajām grupām darboties ir diezgan grūti, tāpēc mums tās ir jāiedrošina, jāiedrošina uz demokrātiskāku darbību. Otrs pīlārs ir ekonomiskais pīlārs. Ik viens eiro, ko mēs eh, iztērējam, ar katru eiro ir jācenšas atbalstīt eh, šīs valsts ekonomiskā attīstība. Ik viens eiro, ko mēs eh, ieguldam, palīdz garantēt drošību, tā skaitā arī Eiropā. Protams, ka drošības jautājumi ir ļoti nozīmīgi, tos nevajadzētu aizmirst. Tunisijā ir ļoti daudz Lībijas pilsoņu. Viņiem ir jāpalīdz, jūs zinat arī, kas notiek Turcijā ar bēgļiem. Viņi dzīvo uh, necienīgos apstākļos, tāpēc viņiem ir jāpalīdz un jāpalīdz arī no drošības viedokļa. Tā tad ir virkni elementi, kas ir iekļauti šajā ziņojumā. Runāts arī par institūcijām, uh, kultūras aspektiem un tā tālāk. Ir jāstiprina arī kaimiņa attiecība politika un jāizmanto virkne instrumentu, kas ir dalībvalstu rīcībā. Ir jādomā par programmām, kas ļautu palīdzēt jauniešiem Tunisijā iegūt izglītību, darbu. Diemžēl bezdarba rādītāji jauniešu vidū ir ļoti augsti. Un jaunieši ir neapmierināti ar dzīvi, un tas bieži vien novad pie radikalizēšanās. Un šie jaunieši pēc tam iespējams īstenot terora aktus. Tātad paldies, kas tādo kungam. Es domāju, ka mūsu sadarbība bija ļoti veiksmīga, un es ceru, ka šodien mums izdosies pabeigt darbu pie šī ziņojuma, un mums izd būs izdevies eh, sniegt nopietnu ieguldījumu atbalstot šo valsti, kurā ir tik grūti aizsargāt šos demokrātijas principus. Eh, Tā ir jāpalīdz. Paldies! Nākamais runātājs. Pats Erīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir izdevies eh, strādāt ļoti kvalitatīvi. Paldies referentam par ļoti nopietno pieeju un paldies arī viņam par to, ka viņš bija atvērts. Es domāju, ka gal galā mums ir izdevies sagatavot svarīgu ziņojumu, kas uh, norāda arī uz Eiropas parlamenta uh, nostāju par Tunisiju. Mūsu mērķis ir rast nepieciešamos instrumentus, lai Tunisija varētu attīstīties un jo īpaši stiprināt šo valstu, lai tā varētu cīnīties pret teroristu uzbrukumiem. Tātad, lai šī valsts varētu izmantot uh, savu potenciālu kā turisma gala mērķis, ir jādomā arī par kaimiņu valstīm, Lībiju, piemēram, kas ievērojami ietekmē notikuma attīstību Tunisijā. Mums ir jāspēlē savu lomu līdz galam. Un izvēloties šo valsti kā prioritāri no politiskā viedokļa, mums, protams, ir jācenšas iesaistīties no politiskā viedokļa, bet arī no ekonomiskā viedokļa. Un jāaicina arī Tunisiju spēlēt savu lomu, proti īstenot nepieciešamās reformas. Un ātrāk un saulēcīgāk pieņemt likumdošanu, jo ekonomiskās un sociālās reformas ir jāīsteno ātri. Par politisko attīstību Tunisijā ir kāds ļoti svarīgs aspekts, kas varbūt netiek uh, pienācīgi novērtēts, proti, nedz kongress, kas notiek pirms pāris uh, dienām. Un, uh, priekšsēdētājs nolēma nošķirt savu darbību no politikas. Daži starptautiskie novērotāji uzskata, ka tā ir tikai uh, tāda kā miglacīs no vienas puses, bet uh, es teiktu sakojošo. Pat ja tā ir tikai miglacīs, ja tiek skaidri norādīts uz vēlmi nošķirt politiskās aktivitātes no reliģiskajām aktivitātēm, tas pats par sevi jau ir jauninājums, vēsturisks jauninājums, un tas noteikti ir jāuzsver. Mums ir jāizprot šīs izmaiņas un jāatbalsta tās, veicinot lielāku izaugsmi, attīstību un politisko attīstību, kas būtu pozitīva. Tātad šis ziņojums to noteikti var nodrošināt. Paldies! Paldies, nākamais runātājs! Pavisam īsi priekšsēdētāji, es vēlētos pateikties kolēģiem, saka Bašir kungs, par ēnu referentu sanāksmi, kas notika pirms neilga brīža. Es vēlētos pateikties Fabio referentam, jo īpaši par viņu pieeju sarunās. Viņu struktūrētajā ziņojumā ir uh, pievērst uzmanību svarīgākiem jautājumiem, to ir viegli lasīt. Mēs esam kompromisu posmā un EKR ļoti daudz ko var atbalstīt. Kopumā runājot, mums ir jāsūta spēcīgs atbalsts signāls Tunisijai. Ekonomiskā attīstība būs pamatu pamats Tunisijas stabilitātei un drošībai. Izaugsme radīs um, labklājību pilsoņiem. Sasaistē ar izglītību tas radīs arī iespējas jauniem cilvēkiem, un tādējādi izdosies viņus novērst no radikalizēšanās. Atcerēsimies arī par to, ka ir nepieciešama pienācīga makroekonomiskā palīdzība, bet tā ir jāsasaista ar um, taustāmiem mikroekonomiskajiem iegūmiem. Citiem vārdiem sakot, mēs varam celt tiltus un lidostas, bet uh, skolotāja apmācība un cita veida palīdzība ir daudz vērtīgāka, uh, lai no tās iegūtu tik viens iedzīvotājs Tunisijā. Paldies, paldies, un tagad liberāļu vārdā Desernēs skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos teikt kolēģim, kas tādo, ka viņa rezolūcijas projekts ir lielisks, lielisks no satura viedokļa un uh, Tas ir arī pareizs no filozofijas, ja pieejas viedokļa. Nu, es, protams, piekritīšu tiem, kas izteicās iepriekš, jūs visi zināt, kāpēc mums ir jāpalīdz Tun Tunisijai. Tas ir vitāli svarīgs jautājums gan Eiropas Savienībai, gan Tunisijai. Tunisija ir viena no retajām, ļoti retajām valstīm, kas ir uzsākusi patiesu demokrātisko pārēju, patiesu demokrātisko uh, procesu. Eh, starp citu, arī Nobel miera prēmijas eh, laureāts to pieminēja. Tāpat kā eh, citi kolēģi, kas taudo un citi, kas pieminēja, ka nada nošķir valsti no reliģijas, tas tomēr ir lēmums. Pat ja tas netiek pilnībā ierakstīts fundamentālajos dokumentos, tas tomēr ir ļoti svarīgi šobrīd, kad ir. Um, manām tendence, ka daudzās valstīs eh, šīs jomas eh, saplūst. Ir jāatbalsta Tunisija, tāpēc, ka tā šobrīd piedzīvo ekonomisko krīzi un bezdarbs, jo īpaši jauniešu vidū, jo īpaši valsts dienvidos ir milzuma augsts. Jūs zinat, ka turisms ir viens no uh, tiem, kas veicina izaugsmu un, diemžēl, ar atentātiem uh, turisms ir uh, ievērojami iedragāts. Uh, Tātad tas ir uh, ļoti svarīgi valsts ekonomiskajai attīstībai. Mums ir jāatbalsta Tunisija, tāpēc, ka te, tas ir saistīts arī ar drošības izaicinājumiem. Mēs runājam arī par Lībiju, par destabilizāciju, kas ir vērojama Lībijā, ieroču tirzniecība. Uh, šie ieroči nonāk arī Tunisijā. Uh, ļoti daudz bēgļi pamet Lībiju un dodas uz Tunisiju ar, visu, eh, ar visiem aspektiem, kas ar to ir saistīts. Tātad, citiem vārdiem sakot, mums ir jāpalīdz Eiropai. Eiropai ir jābūt uzdevuma augstumos. Jāsaka, arī Eiropa šobrīd diezgan daudz ir darījusi. Pirmā, pirmajā pusgadā mēs esam pieņēmuši ļoti nozīmīgus dokumentus. Tādi ir bijuši trīs. Kopā ar kolēģiem strādājām pie rezolūcijas par, par partnerības, ekonomiskās un politiskās partnerības uzsākšanu starp eh, Tunisiju un Eiropas Savienību. Es eh, pirms kādu brīžu piedalījos darba grupas eh, sanāksmē. Mēs nobalsojām arī par ārkārtas pasākumiem, pat ja nebija vienkārši to panākt, lai ļautu uh, palielināt uh, olīveļas eksporta kvotas, un tāpat arī starptautiskās tirzniecības komitejā mēs uh, nolēmām uh, Uh, piešķirt makrofinanciālo atbalstu vairāk miljonu eiro apmērā. Kad es saku, ka mēs uh, piešķīrām papildus līdzekļus, neaizmirsīsim, ka tā ir nauda, ko mēs aizdodam, nevis vienkārši iedodam. Bet Tunisijas parāds ir ļoti augsts, jo tas nav pirmais makrofinanciālais atbalsts, kur Eiropas Savienība piešķir. Tāpēc ir jāparaugās, vai Eiropas līmenī mēs nevarētu, tāpat kā Francija un Vācija to jau ir darījušas, eh, svītrot eh, šo parādu, iesaist, investējot šos līdzekļus eh, svarīgās jomās, jo tas varbūt būtu efektīvāk un palīdzētu attīstīt Tunisijas attīstību. Paldies! Paldies, tagad veržā kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es no savas puses vēlētos pateikties uh, mūsu biedram, kas taldo par to, cik patīkami mums bija visiem strādāt kopā, cenšoties maksimāli vienoties par kompromisiem, kas būtu pieņemami visiem. Jo mēs visi esam pārliecināti, ka ir tik tiešām jāpalīdz Tunisijai, tās loma ir izšķirīga, Un no politiskā viedokļa ļoti svarīgi atbalstīt demokrātisko pārēju šajā valstī. Daudzējādā ziņā ir izdevies pavirzīties uz priekšu, varbūt nepietiekam, bet es atgā, atceros, ka, ka kāds draugs eh, gadu pēc eh, arāba pavasara man atgādināja, ka arī Franču revolūcija nenotika eh, pāris dienu laikā. Tāpēc vajadzētu atcerēties, ka demokrātija ir ilgstošs process un uh, Daudzi no klātesošajiem to zina. Lielākā daļa problēma, ar kurām saskars Tunisija, ir sociālās problēmas, jo te ne par soli nav izdevies pavirzīties uz priekšu kopš Tunisijas revolūcijas. Nabadzība, bezdarbs, Marijā to jau pieminēja, pamatot atšķirības reģionu starpā, jo nabadzība un bezdarbs, jo īpaši vērojami dienvidos un dienvidu austrumos, dien, dienvidu rietumos, saka runātā. Atsaukšos uz Marijās Desernēs teikto. Runājot par Eiropas Savienības atbalstu, svarīgi, lai šī partnerība ietu pareizajā virzienā no ekonomiskā un sociālā viedokļa. Un lai Eiropas Savienība nedomātu par dažām interesēm vairāk nekā par Tunisijas pašas interesēm, jo pretējā gadījumā mēs to kā bumerangu saņemsim atpakaļ. Un šie neatrisinātie sociālajie jautājumi joprojām rada negatīvas sekas Tunisijā. Vēlos uzsvērt, ka nepieciešams cīnīties pret terorismu. Tunisija saskars ar milzīgām problēmām šajā jomā. Bet uh, tam nevajadzētu notikt uh, uz brīvības rēķina. Brīvība joprojām ir ļoti trausla, jo īpaši preses brīvība, mediju brīvība un blogeru brīvība. Es domāju, ka mēs neesam pietiekami daudz uzstājuši uz to, ka pieņemot uh, likumdošanu par uh, cīņu pret terorismu, Tunisija ir atgriezusies pie nāves soda, un es domāju, ka tas neiet pareizajā virzienā. Imigrācijas jautājums ir ļoti nozīmīgs. Vēlos uzsvērt, ka kopš uh, kara Lībijā Tunisijai nācās uzņemt miljonu Lībijas bēgļu. Starp citu, tie nav tikai lībieši. Proti, tas ir tieši tik daudz, cik cilvēku pārvidus jūrā ieradās Eiropas Savienībā. Tātad iedomājieties, viens miljons šādā te mazā valstī un viens miljons piecsimts miljonu Eiropā. Es domāju, ka dažkārt valdībām par to būtu jāpadomā. Un vēl daži uh, Ļoti svarīgi jautājumi pavisam īsi. Nē, partnerība nevar būt tikai un vienīgi ekonomiska, tāpēc eh, mūsuprāt ir jāsniedz atbalsts Tunisijas parlamentam. Tam nav iespējas darboties vienam pašam, tam tiek uzticēts, uzticēta ļoti liela atbildība, bet uh, nav spēja to īstenot. Tālāk, ļoti nozīmīgi, lai Eiropas Savienības atbalsts uh, nepadziļinātu un nepalielinātu Tunisijas parādu, kas jau uh, pēdējo piecu gadu laikā ir palielinājies no 40 līdz 50 procentiem no IKP. Un jādomā arī par vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem, par mobilitāti Mani jau īpaši satrauc eh, tas, ka arvien vairāk jauniešu no Magribas valstīm kopumā, bet no, jo īpaši no Tunisijas, saskars ar grūtībām, iegūstot, lai iegūtu vīzu un ierastos uh, studēt Eiropas Savienībā. Es domāju, ka ir jā, jānodrošina, lai ekonomiskās un sociālās reformas nenotiktu uz vietējās ekonomikas rēķina. Uh, proti Tunisijas lauksaimniecība, mazie un vidēji uzņēmumi Tunisijā, un mums jāatbalsta virkne projektu, jo īpaši sociālās ekonomikas jomā, kas eh, šobrīd plauks Tunisijā. Arī tas, manuprāt, ir svarīgi. Paldies, priekšsēdētāji! Oui, Monsieur le Président, euh, chers collègues, euh, tout d'abord, euh, Priekšsēdētāji kolēģis vēlētos sveikt darbu, ko veicis ne tikai kolēģis, kas taldū, bet mm, visi tie, kas ir piedalījušies ziņojuma izstrādē. Un es domāju, ka šajā ziņojumā ir redzams virziens, kādā jāiet Eiropas Savienībai. Un daži no runātājiem jau pirms manis izteicās, ka uh, ir jāpastiprina Eiropas Savienības atbalsts Tunisijai. Es pats esmu devies uz Tunisiju 19. un 20. aprīlī Šušrā. Un uh, eh, Tunisijas uh, premjerministrs uh, arī Tajā piedalījās bija konferences atklāšana, kurā notika e, jūnija atentāti, kurā gāja bojā 38 e, cilvēki no teroristu lodēm. Un šajā gadījumā mēs vēlējāmies parādīt, ka mēs esam šeit brīdī, kad Tunisijai ir jāstājas pretī terorismam. Un e, pēc šiem divām konferences dienām šušā uh, Eh, varēja secināt, ka 80% no eh, viesnīcām ir mm, ciet kopš eh, pagājušā gada janvāra, un neviens Eiropas turists vairs nenāk uz Tunisiju, un varētu teikt, ka šeit ir šī uzticamība, ko vajadzētu uh, Eiropiešiem iedvest, un to var darīt ar drošības pasākumiem. Viscaur robežas garumā ar Lībiju, kas ir vairāk kā 500 kilometri, un situācija joprojām ir nestabila, un šī nestabilitāte joprojām mm, rada tādu situāciju, ka Tunisijas dienvidos ir terorisma reidi, uh, kas veicina nedrošības sajūtu Tunisijas valstī un vēl bez ekonomiskās palīdzības, kas mums ir jāpastiprina. Mums vajadzētu arī pieņemt drošības pasākumus, kas būtu vēl stingrāki kopīgās robežas jautājumā, un arī ir jāturpina strādāt, lai varētu rast Lībijas valsts vienotību, jo spēcīga valsts palīdzēs nodrošināt drošību arī kaimiņu valstī Tunisijā. Paldies, Galerkungs! Jā, vielen dank! Um... Jā, liels paldies! Kā kāds, kas eh, regulāri dodas uz Tuni, Tunisiju jau kopš 2011. gadu. Es priecājos par to, cik mēs esam vienprātīgi, un es pateicos kolēģim, eh, kas taldo par to, ka viņš šajā ziņojumā ir eh, ļoti lieliski eh, iekļāvis šo plašo skatījumu. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka, manuprāt, ļoti svarīgi lai mūsu kolēģi šeit parlamentā sniegtu savu atbalstu, jo uh, tunisiešiem ir uh, milzīgi izaicinājumi un Tunisijas parlamentam, jo īpaši šobrīd nav uh, pietiekam ekipēm, lai tiktu galā ar saviem uzdevumiem. Es vēlētos arī pozitīvi uzsvērt vēl kādu aspektu Es esmu apzināti runājis par islāma partijām, nevis islamistiskām partijām, jo vairākums šajās partijās ir uh, par to, ka uh, ticība drīzāk ir tāds kā vērtība kompas, un es domāju, ka tas uh, kongresa, kas nu pat notika un kurā tika uzsvērta vēlreiz šī nošķiršana starp politiku un reliģiju, vēlreiz uz to norādīja. Es domāju, ka mums no savas puses būtu par to jāpriecājas. Mē, mēs esam ieinteresēti tajā, lai islāms un demokrātija būtu savstarpēji savietojumi, ne tikai teorētiski, bet uh, arī praksē. Un es domāju, ka šādu te uh, partija Un šāda rīcība no šādas partijas puses ir noteikti e, pozitīvi uzsverama. Ziņojuma projektā e, tiek e, piedāvāts, piemēram, uzņēma Tunisija arī e, kosma programmā, tāpat arī konkurences programmās un e, dažādās atbalsta komandu e, programmās maziem un vidējiem uzņēmumiem, par to es arī priecājos ir nepieciešams īstenot arī reformas lauksaimniecības jomā. Uh, Bet, eh, kolēģi, tad, ja mēs to atbalstam, tad mums pavisam atklā, mums ir jābūt atklātiem un konsekventiem. Tad mums ir jāatver arī savus uh, tirgus lauksaimniecības uh, produkcijā no šīs valsts. Tas nevar būt, tā nevar būt tikai vienvirziena kustība. Un uh, Ja reformas tiek veiksmīgi īstenots, mums ir jāizdara secinājumi, proti tam ir jābūt procesam, no kur iegūst abas puses. Tas visiem ir jāatbalsta. Tālāk, kas attiecas uz drošību un aizsardzību, es domāju, ka mums pienācīgi jāanalizē dialogs ar Tunisiju un jānoskaidro, eh, kas eh, viņiem ir nepieciešams. Tas mums arī būtu jāsniedz kā atbalsts, jo tas gal galā ir mūsu priekšpostens, ja mēs paraugamies uz karti. Viss, kas noiet greizi tur, eh, gal galā nonāk kā problēma pie mums. Tāpēc tas ir mūsu pašu interesēs Varbūt tas pat ir izdevīgāk, ja mēs to raugāmies tīri no finansiālā viedokļa, ja mēs palīdzam Tunisijai tās cīņā pret terorismu un e, citiem draudiem. Ja Tunisija ir pietiekami uh, aprīkot, lai tiktu galā ar šīm problēmām, tāpēc uh, kopumā var teikt, es esmu pārliecināts, ka mums izdosies dot ļoti spēcīgu pozitīvu signālu lai gal galā šī valsts nonāktu tādā situācijā, kurā šīs valsts iedzīvotāji redz savu nākotni šajā valstī, kur ir izaugsme, kur ir ekonomiskā attīstība un kur viņi var rast sev vietu savā dzimtenē. Paldies! You, Mr. Castaldo, please. Paldies, Kastaldo kungs! Paldies priekšsēdētājiem! Es pateicu paldies rumāniski speciāli. Tas bija jums. Jā, bet turpināšu tomēr itāliski. Mums bija iespēja uzklausīt kolēģu teikto, un varam saprast, ka situācija uh, ir tāda, kāda ir, un mēs ceram, ka būs uh, konverģence no grupu puses par šo dosie, kas notiks arī turpmāk nākotnē. Vienmēr tā nav, bet šoreiz mums izdevās apkopot viedokļus ziņojumā un piekrītu vairumam komentāru, kas nāca no kolēģiem, jo īpaši saistībā ar turisma sektora mm, atjaunošanu, kas smagi cieta pēc uh, Mm, pēdējo gadu uzbrukumiem, un tas arī iedragāja Tunisijas tēlu. Bija negatīvs iespējas uz uh, valsts uzticamību par spīti lielajiem drošības pūliņiem, kādus veica valsts. Un jācīnās arī pret nabadzību, bezdarbu, reģionālajām atšķirībām. Tie ir galvenie elementi sociālajā plāksnē šajā valstī, jo tie saistās ar risku, kas eh, apdraud valsts demokrātisko stabilitāti. Nu, izmantošu iespēju jums no sirds pateikties, kolēģi, kas izteicās. Mēs eh, veicam aktivitātes, eh, kas saistās ar mm, citām jomām, arī jauktajā parlamentārajā asamblējā ar Māgriba delegāciju, ko vada mūsu kolēģis Pancērī turpmāko mēnešu un gadu laikā mēs strādāsim pie sadarbības jautājumiem starp abiem vidusjūras krastiem, starp Eiropas Savienību un Tunisiju. Un mēs ceram, ka tādējādi uh, mums izdosies pozitīvi un transversāli mm, reaģēt uz terorismu, lai Tunisijas jaunieši varētu strādāt dažādās nozarēs, kā Galerkungs pieminēja mm, turismu, lauksaimniecību, arī MVU. Un nu, mēs domājam, ka koordinācija ar INTA komiteju un Sarnēs kundzi ir ļoti pozitīva Te ir runa par tādu integrētu pieeju mūsu ziņojumā, lai mūsu ekonomiskās un tirzniecīskās aktivitātes papildina politiskās aktivitātes, lai būtu vienots vēstījums un konsekvence attiecībās ar Tunisiju, un esmu pārliecināts, ka būs vēl iespēja arī turpmāk sadarboties un īstenot to, kas ir paredzēts INTA komitejas ziņojumā. Un mēs arī ceram, ka makroekonomiskais atbalsts sniegs rezultātus. Un tas tika pozitīvi vērtēts, un mēs liekam akcentu uz drošības izaicinājumiem. Mēs eh, neaizmirstam Lībijas problēmu, jo Lībija saskarās ar lielām grūtībām. Vispārējā deklarācijā atkal tika noraidīts pašreizējais nacionālās vienotības mm, valdības modelis, un tas apdraud ANO darbu un apdraud Tunisijas stabilitāti, kā arī citu Magriba valstu stabilitāti, un tas savukārt tieši ietekmē mūsu pašu stabilitāti. Kā teica kolēģi, uh, Katrs eiro, ko mēs e, tērējam ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā Tunisijas stabilitātē, tieši atsaucas uz mums. Un to var teikt e, par vidusjūras valstīm Franciju un Itāliju mm, e, ļoti rūpīgi seko līdz šim jautājumam, bet jāsaprot arī pārējām valstīm, ka mm, tas skar visu Eiropas Savienību. Valstis ir kopīga problēma robežas ir kopīgas, problēmas ir kopīgas un risinājumi ir kopīgi, un mums ir jāizmanto šis vēsturiskais brīdis, Nādas kongress, Islama partija. Un mēs izmantojam šo iespēju, lai būtu uh, iespēja gūt atbalstu no otras puses, un parlamentam ir jāieņem vadošās pozīcijas, lai atbalstītu Tunisijas parlamentāriešus, jo tur ir lielas grūtības, eh, lai frakcijas varētu darboties. Katrā ziņā parlamenta finansējums Tunisijā nav pietiekams, lai valsts varētu būt moderna, republika. Un ir jāturpina akcentēt šīs aspekts. Paldies Gālera kungam, kurš ļoti aktīvi strādā šajā jomā, un es domāju, ka mums būs uh, labs balsojums. Tunisijā ir nepieciešams šāds spēcīgs signāls, un ja mēs tā turpināsim, tad būs iespējams arī nosūtīt šo signālu. Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Ar to tad arī noslēdzam debatas. Balsošana notiks 13. 14. jūnijā un balsojums plenārsēdē notiks septembrī. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Iepazīstināšana ar afetu pasūtīto pētījumu elementi ES stratēģijai attiecībām ar Irānu pēc kodoldarījuma. Es vēlētos jums teikt, ka augstā pārstāve Mogherini 16. aprīlī devās uz Irānu, kopā ar septiņiem komisāriem un vēlētos jūs informēt arī par to, ka ir paši iniciatīvas ziņojums ES stratēģija pret Irānu pēc um, kodola darījuma, ko Hovita kungs izstrādā, un vēl ir arī pētījums, lai prezentētu konkrētus priekšlikumu, lai tālāk attīstītu mūsu attiecības, un pētījumu ir izstrādājis doktors Ruzbeks Parsī, Eiropas Irānas pētījuma grupas direktors Jundas Universitātes Zviedrijā Diana Esfandiārī. Un, un arī pārstāvis no uh, apvienotās uh, karalistes uh, King's College. Un pārsīkungs ir mūsu vidū, lai iepazīstinātu ar rezultātiem un secinājumiem lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es uh, prezentēšu galvenos rezultātus un uh, šī ziņojuma argumentus. Mūsu galvenais pamatojums ir, ka Eiropas Savienība un Irāna, mu, ir, tam ir jāuzlabo attiecības, uh, kas būtu vairāk strukturētas. Un ilgspējīgu dialogu jāveido. Tam visam jābūt arī strateģiskai dimensijai, kas nepamatojas tikai uz steidzamu jautājumu risināšanu, bet eh, pārsniegtu arī šo ietvaru. Un eh, tādēļ vajadzīga tāda stabilāka sistēma, kas varētu izdzīvot tādās eh, konflikta punktos šajā nolīgumā. Irānai bija divas ļoti svarīgas vēlēšanas pēdējos pāris gados. Pirmkārt bija prezidenta vēlēšanas 2015. gadā eh, jūnijā tos uzvarēja Rohānī, un eh, tas sniedz iespēju arī atrisināt eh, kodoļu jautājumu, kas tika panāks 2015. gada jūlijā. Tātad otrajā kārtā aprīļa beigās bija Irānā parlamenta vēlēšanas. Mēs redzējām, kā iedzīvotāji vispārīgi balsoja. Ja pār tiem, kas vēlas uh, uzlabot attiecības ar uh, rietumiem kopām un ar Eiropu. Un uh, mēs redzam, ka Irāna vēlas um, ilgspējīgākas un labākas attiecības ar Eiropas Savienību. Ziņojumā ir, ja jūs vēlaties uzzināt kaut ko par detaļ, detaļām un šā dialoga principiem, visvarīgākais ir pieminēt JCPO, e KCPO, e kurā tika atrisināts nukleārais jautājums, kodola jautājums. Dialogam ir jābūt eh, vienā līmenī un jābūt ir savstarpējīguma principam. Jo citādi tas viņš nedarbosies JCPOA e kontekstā. Jā, un arī tas sniegtu labumu abām pusēm. Uh, tirzniecībai, uzņēmē darbībai, enerģēģis nodrošinājumam gan mums, gan Eiropas Savienībai, gan arī citām jomām, piemēram, tehnoloģiskais transfers, akadēmiskās apmaiņas programmas, vide un ilgspējīga izaugsme. Šīs jomas uh, ir atzītas kā kopīgu interešu lauks, un Irāna sapratusi, ka sadarbība ar Eiropu tā sniegs labumu. Kritiskas uh, piezīmes ir izteiktas un uh, uz abām pusēm, gan Irāna izteikusi attiecībos Eiropas Savienību un otrādi, un tie ir jautājumi, kurus nevajadzētu ignorēt. Bet, uh, lai virzītos uz priekšu, lai risinātu jautājumus, uh, lai panāktu kopīgu sapratni šajā vienošanās kontekstā, šīs jomās ir jāstrādā tādu lielāku kontekstu un ietvaru jomā, kas ir iedibināts starp uh, augstākiem politiskiem līmeņiem. Tādēļ mēs ieteiktu, piemēram, iedibināt uh, darbu komitejas, kurā strādātu ierēģi un tehniskie eksperti abām pusēm, lai risinātu īpaši jautājumus, lai risinātu politiskās uh, vienošanās jautājumus uh, augstākajā politiskajā līmenī. Ir arī jomas, kur ir kopīgas bažas, īpaši par reģionāliem attiecībām nestabilitāti Irākā un Afganistānā un uh, asiņainais pilsoņu karš Sīrijā. Irāna ir viena no iesaistītajām pusēm un Irānas līdzdalība ir uh, noteikti nepieciešama. Šajās jomās ir jāsaka, ka lai tās atrisinātu Irānai, ir jābūt pie sarunu galda. Un ir jārunā ar Irānu, un nevis par Irānu. Mūsu atzinumā tas ir, ir viena no svarīgākajām jomām, kur mēs varam redzēt, redzēt sadarbību un ceļus, kā var atrisināt jautājumus, kur ir vairāk pretrunu nekā sadarbības. Un eh, daži no reģionālajiem konfliktiem uh, Pirmkārt ir eh, migrācija, bēgļi, kas bēg no kara un vardarbības. Atkal un atkal tas parāda, ka tad, kad ir runa par to, kas notiek reģionā, Irāna un Eiropas Savienība vairāk mazāk sēž vienā laivā. Tas, kas notiek reģionā, tas neatiecas tikai uz Irānu. Un Irāna eh, nav tikai viena iesaistā puse, bet tas tieši iesa, eh, skar arī Eiropas Savienību. Un tādēļ mūsu strateģiskais interesēs ir panākt ilgspējīgu dialogu ar visām iesaistēm pusēm, kas spētu atrisināt konfliktus, kas mūs visus skar. Paldies! Jā, liels paldies, Havita kungs. Viņš pats nav klāt. Vai mums ir kolēģi, koordinātori? Prēdas kungs, vai jūs vēlatos kaut ko pateikt par šo jautājumu? Nē? Tanoku kungs? Nē. Vēl kāds? Pitēlas kungs? Atvainojos. Būgnera kungs? Paldies! Redzu šeit dažas trūkumus šajā ziņojumā. Piemēram, 17. lapusē. Tur ir teikts, ka tirzniecība, uzņēmē darbība palielinās, uzlabos situāciju iedzīvotājiem Irānā. Varbūt tieši otrādi notiks jo revolucionārā gvarde vispirms saņem šo naudu. Un šī nauda, kura ieplūdīs Irānā šādā veidā, to varētu izmantot, lai apspiestu iedzīvotājus. Nekā tas notika līdz šim, tad mums vajadzētu apzināties. Varbūt tas ir ļoti pesimistisks skats uz lietām, bet tā ir pēc definīcijas viena iespēja, kas mums tomēr jāņem vērā. Tad vajadzēja būt piesardzīgiem par šo jautājumu. Nākamais punkts. 18. lapusē 4. un 4.4. par vidas jautājumiem. Jā, lielā katastrofa. Gribētu tiešām lietot šo vārdu katastrofa vidas situācijā. Urmī, pie Mormijas ezera. Tur nekas nav teiks par to, par kododrošību. Ir pētniecības reaktors kur ir eh, sadarbības starp Rietumu valstīm un eh, Irānu, tas jau ir uzsākts. Es domāju, ka šis ziņojumam ir nepieciešami uzlabojumi. Tam ir jāiet arī dziļāk vairākos jautājumos. Paldies! Bostināru kungs lūdzu. Paldies priekšādātā. Man ir divi īsi komentāri kas izraisa bažas. Pirmkārt, mums vajadzētu pievērst uzmanību lomai, ko spēlē Irāna Sīrijas krīzē. Nu, labāk un no sliktā nozīmē. Mums ir jāņem vērā, ka visi mūsu dialogi ar Irānu to vajadzētu ņemt vērā, lai izvairītos no iespējas, ka jebkāda graujoša ietekme, ko spēlē Irānu, ka tas būtu pamats, lai uh, pasliktinātu attiecības mūsu starpā. Otrakārt, tas ir vēl biedējošāk. Šķiet, šķiet, ka ir pieauguša koncentrācija e, uz Hizbolas uh, ieroči apbruņojumu. Jā, viņi šodien pārvietojas pa Sīriju. Un ja būs akumulācija šai, šiem ieročiem, un tas viss būs Hizbolas rokās, tad uh, tas viss var sasniegt eh, bīstamu līmeni, un mēs varam riskēt milzīga apmēra konfrontāciju starp eh, pusēm šajā reģionā. Tas ir vēl viens eh, svarīgs un ārkārtīgi jūtīgs jautājums. Mums vajadzētu apzināties, mums vajadzētu par to diskutēt atklāti par to ar Irānu, bet ir labāk uzmanīties un nepakļauties ilūzijām un utopijām. Mums ir jārīkojas pragmātiski, mums ir jāliek tas uz sarunu galda. Tie ir ļoti kritiski jautājumi. Lielas paldies! Bustināru kungs, vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, Vasīna kungs, tagad jums vārds. Paldies, es atbildēšu uz izteiktiem komentāriem, kas attiec uz uh, tirzniecību ar Irānu, no nu, tā varētu iegūt uh, drīzāk apriņas nevis uh, iedzīvotāji. Es domāju, ka ir jāsaprot, kā darbojas šīs valsts sabiedrība. Lai ir jūsu pieminētais spēks, ir diezgan spēcīgs spēlētājs. Um, Irānas ekonomika ir daudz dažādāka, un tā nav tikai vienas nelielas grupiņas rokās. Tas būtu pirmais. Otrakārt, uh, No nu, mūsu pieredzes ar citām valstīm, kuras ir pakļautas masveida embargo un sankcijām, ir skaidrs, ka valsts represīvais aparāts ir pēdējais, eh, kas kaut kādā veidā tiek ietekmēts ar šādu veidu sankcijām. Ja jūs paraugaties uz situāciju 90. gados, neatkarīgi no tā, cik liels spiedienu mēs izdarījām uz Irāku, uh, uh, Sadam Huseina eh, rokās nonākušie līdzekļi tika veltīti represīviem pasākumiem, tāpēc eh, arī ko mēs darītu, šiem spēkiem vienmēr būs eh, naudas līdzekļi. Tirzniecība ar Irānu būtu drīzāk iegums gan valstī, gan mums, un ja tas ir iegums šai valstī, tas nozīmē mazāku bezdarbu, labā, lielāku labklājību iedzīvotājiem un vairāk jomu, kurās viņi regulāri varētu ar mums sadarboties kas varbūt nav tikai un vienīgi uh, politiskie aspekti. Tātad, mēs izmantojam ekonomiku, lai mums būtu vairāk ietekmes sfēru. Uh, vai tas nozīmē pēc definīcijas, ka viņi uh, mums piekritīs vai uh, iedzīvotāji kļūs eiropeiskāki? Nē, nav garantija par to, kādā virzienā šī valsts attīstīsies, bet jebkurā gadījumā izolācija nav novedusi ne pie kā laba. Tāpēc varbūt mums būtu pienācis laiks izmantoties citādu stratēģiju, kas uh, pavērtu ceļu uz dažādu veidu um, sadarbību dažādu grupu starpā, un tas varbūt ļautu panākt to, ka Irānas sabiedrība ir atvērtāka. Kas attiecas uz Gurmijas ezeru, jā, mēs to nepieminējām. Protams, mēs varētu par to īpaši runāt, jo uh, te, tā ir dabas katastrofa. Bet uh, tā nav lielākā, gluži vienkārši par to ir vairāk ziņots medijos. Ja mēs paraugamies uz šo jautājumu struktūrāli, tad tā ir tikai neliela aizvērga redzamā daļiņa. Lielākā problēma ir tas, ka, piemēram, ūdens netiek pārstrādāts. Valstī, kurā ir nestabila piekļuva ūdenim un ka notikusi masveida uh, urbanizācija pēdējo 30 gadu laikā bez pienācīgas plānošanas un vēl arī dezertifikācija, tātad tas viss noved pie um, problēmām, kas šobrīd sasniegušas kritisko punktu. Daudzās pilsētās ir akūts ūdens trūkums un cilvēki ir atkarīgi no uh, nokrišņiem, Var tikai cerēt, ka pietiks ūdens līdz nākamajai ziemai. Jā, Gurmijas ezers ir svarīgs, bet ir daudz citu struktūrālu problēmu. Piemēram, vidas tehnoloģijas, kurām ir piekļuva Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja Irānas uh, eh, pilsētas varētu tam piekļūt, tas būtu milzīgs iegums. Tālāk. Irānas loma Sīrijā un Hezbollah. Jā, es nedomāju, ka te ir runa par to, ka mēs um, nepievēršam uzmanību tam, ka ir uh, šād, šādas te attiecības, kas uh, apdraud reģionālo stabilitāti, bet, lai mums būtu strateģisks un ilgspējīgs dialogs ar Irānu, mums ir jāņem vērā tas, ko viņi uzskata par savām nacionālajām interesēm. Uh, Tas, ka mēs ņemam tās vērā, nenozīmē, ka mēs atzīstam, ka viņiem ir taisnība, vai mēs piekāpjamies dažos gadījumos, bet tas nozīmē tikai to, ka ir zinām loģika, un šīs loģikas mērķis nav uh, mums radīt problēmas, bet gluži vienkārši viņiem ir sava izpratne par drošību un par citiem aspektiem. Mums nav jāpiekrīt uh, šim viedoklim, bet mums tas vismaz ir jāņem vērā tad, kad mēs organizējam diskusijas, un šis ir galvenais iemesls, kāpēc Mēs runājam par dialogu līdzvērtīgu partneru starpā, nevis tādu kā mācīšanu. Ja mēs nepārtraukt viņiem sakām, kas viņiem ir jāmaina, lai mēs viņus atzītu kā partnerus, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas nedarbosies. Viņi neuzskata sevi par pietiekami vājiem, lai mēs varētu uz viņiem riet un teikt, kas viņiem jādara. Tāpēc es domāju, ka tas ir galvenais, ko mums vajadzētu izdarīt, uh, kā secinājumu, kamēr mēs neņemsim vērā uh, viņu izpratni par lietām, neņemsim vērā viņu prioritātes, mums nav tām jāpiekrīt, bet ja mēs neņemam tās vērā, tad ir skaidrs, ka sarunas novadīs tikai un vienīgi strupceļā. Tikai tādā gadījumā, ja ir šāda savstarpēja uh, pieeja, mēs varam kaut ko panākt. Un tas nenozīmē, ka mēs nevaram to izmantot arī attiecībā uz citiem jautājumiem. Neiz, neizgudrosim rikteni no jauna. Thank you very much. Lielas paldies. Tagad nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir kopīgas diskusijas par Eiropas Savienības partnerības un sadarbības nolīgumu 17. 18. Eh, punkts, un mūsu kolēģi Ramona Manesku ir referente. Jāsaka, ka ar to mēs turpinam diskusijas par šo vienošanos. Tik iesniegt 186 grozījumi, daži no tiem aicināja atlikt līgumu ratificēšanu. Ja es pareizi saprotu, tad referente ir vienojusies ar ēnu referentiem kas nozīmē, ka mums uh, būs citi realistiski priekšnoteikumi, lai parlaments varētu atbalstīt šo dokumentu. Es sveicu šeit Toivo Klāru, kas ir arī rīcības dienas pārstāvs un kurš izteiksies nedaudz vēlāk. Tagad vārds Ramonai um, Manesko, kas iepazīstinās mūs ar ziņojumu. Tā nebija Ramona Manesku. Vēl ne. Labi, ka tā saka runātāji. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms es vēlētos pateikties apvēt sekretariātam un ēnu referentiem par lielisko sadarbību un par darbu, ko paveicām kopā. Un vēlos pateikties arī ārējās darbības dienas pārstāvim. Viņa sniegtā informācija un sadarbība bija eh, ļoti noderīga un efektīva šajā dosjē. Vēlos arī garantēt Eiropas Savienības arī eh, darbības dienestu pārstāvjiem, eh, ka pat ja eh, parlaments pieņēma lēmumu ēnu referents sanāksmē, mēs uh, ņēmām vērā e, situācijas uzlabošanos cilvēktiesību jomā Turkmenistānā. Mēs zinām, cik daudz e, šie jautājumi ir iestrādāti dosjē. Kā jau jūs pieminējāt priekšsēdētāji, ņemot vērā to, ka kolēģi iesniedz tik daudz grozījumu, pirmā viedokļa apmaiņa ar Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Būrjānu un jo īpaši sanāksme, kurā piedalījāmies eh, visi ēnu referenti un es, ļāva mums secināt, ka vairākums ir par to, ka mēs afet komitejā, mums neizdevās vienoties par to, ka mēs varētu balsot pozitīvi, tāpēc nolēmām rīkoties prātīgi, uh, Nu, un es aicināju paplašināt to uh, biro izskatīt manu prasību uz laiku atlikt šīs rekomendācijas pieņemšanu un pavadošo rezolūciju uh, līdz laikam, kad mums izdosies vienoties par konsensus AFET komitejā, lai mēs varētu nobalsot pozitīvi par šo nolīgumu. Jo mm, mēs vēlamies nobalsot par šo nolīgumu, bet ar priekšnoteikumu, ka tas tik tiešām palīdz uh, reformām Turkmenistānā. Vienlaikus es aicināju uzsākt uh, paralēlu procedūru, kas ļauj parlamentam uh, paust savu nostāju par partnerības un sadarbības nolīgumu, un tas būtu um, pagaidu nolīgums saskaņā 99. pan 3. punktu. Tas nozīmē, ka mēs iekļautu vispirms dažus izšķirīgos elementus, par kuriem vienojāmies ēnu referentu sanāksmē, kā piemēram soļi, kas Turkmenistānai būtu jāspēr cilvēktiesību un likumvaras jomā, tātad nepieciešamās reformas, funkcionējošu uzraudzības mehānismus, jo īpaši iekļaujot uh, specifiskus elementus par kuriem būtu jāziņo Eiropas parlamentām. To varētu darīt komisija un ārējās darbības dienas un uzsākt procedūru, lai um, nodibinātu delegāciju Aškabadā. Tas ļoti palīdzētu. Ja Eiropas parlaments uh, pieņemtu rezolūciju tad mēs eh, periodiski varētu vērot progresu un to, kā tiek izpildīti kritēriji. Ja tiek uzskatīts, ka progress ir pietiekams, tad afet komiteja varētu nolēmt uzsākt šo te procedūru ar mērķi nobalsot pozitīvi par partnerības un sadarbības nolīgumu, jo mēs visi piekritīsim tam, ka tas ir nepieciešams. Tagad mēs gaidām paplašinātā biroja lēmumu, kas visticamākais tiks pieņemts šodien. Es zinu, ka sekretariāts jau ir izplatījis vēstuli, uh, kur parakstījuši arī ēnu referenti. Mēs visi esam iepazinušies ar saturu. Es noteikti sadarbošos cieši ar ēnu referentiem. Un mēs vienosimies par šo pagaidu ziņojumu tās saturu. Vēlos uzsvērt ārējās darbības dienesta pārstāvju eh, centienus, sadarbojoties ar Turkmenistānas iestāžu pārstāvjiem, mums ir jāatzīst soļi uz priekšu un tas, kas jau ir sasniegts. Pozitīvs uh, signāls ir tas, ka Turkmenistāna jau ir pieņēmusi Nacionālo rīcības plānu par cilvēku tiesībām 2016. un 2020. gadam, plāns, kas tika pieņemts ar ANO ekspertu atbalstu. Es domāju, ka tas parāda gribu un cerību, ka Turkmenistānas iestādes varētu darīt vēl vairāk. Tātad es gaidu šo paplašinātā biroja lēmumu, kas tiks pieņemts šodien, un raugos pozitīvi arī nākotnē uz sadarbību ar ēnu referentiem un ārējās darbības dienesta pārstāvjiem, lai virzītos uz priekšu un noslēgumā nobalsot pozitīvi par šo nolīgumu ar Turkmenistānu. Lielas paldies! Jū. Lielas paldies! Mm, tagad mm, saskaņā ar noteikumiem ēnu referentiem tiek dots vārds, bet eh, tikai viens kolēģis ir ēnu referents Petīnī kungs. Viņš ir zālē, ja vēlaties izteikties lūdzu. Jūs esat vienīgais, kas esat zālē. Paldies, priekšsādātāji! Es pateicos Manesku kundzei, referentei, kurā bija visai politiski sarežģītā situācijā, un viņa veica izcilu darbu. Ņemot vērā kompromisa grozījumos un piedāvājumos dažādos komentārus, kas izskanēja diskusiju gaitā ar grupām. Un mm, jautājums ir šāds. Mēs visi vēlamies beigu beigās pieņemt un noslēgt šo partnerības un sadarbības nolīgumu. Un mēs vēlamies, lai šī noslēgšana nāktu roku rokā ar uzlabojumiem cilvēktiesību jomām. Jo šis jautājums tiešām ir problemātisks, situācija ir dramatiska, ir arī preses, e, pilsoniskā brīvība šie jautājumi, un Turkmenistānam e, ir tāds e, bēdu bērns, kad skatāmies uz mm, situāciju kopumā, kad valstis tiek sarindotas pēc, pēc tā, kāda, kāds ir stāvoklis. Un Nu, šis piedāvātais risinājums ir visai vienkāršs. Proti izvirzīt Turkmenistānai konkrētus izmērāmus, pārbaudamus mērķus, kas parādītu to, ka Turkmenistānai uh, gan nebūtu jāatrisina pilnīgi visas problēmas, jo tas nebūtu realistiski, bet lai tā konkrēti rīkotos, nevis eh, tikai runātu, bet rīkotos, un nevis ar likumu palīdzību, kas ir tikai teorētiski. Un bez iespējas pārbaudīt, ka Turkmenistāna tiešām cenšas kaut ko darīt. Nu, lūk, tā tad, lai ir šie konkrētie progresa izmērāmie rādītāji, un te ir arī šāda simboliskā vērtība šai atjaunotnei Turkmenistānā. Tāpēc mēs arī piedāvājām šo mm, priekšlikumu, ka būtu šis jauns virziens, kas ļautu valstī virzīties pareizā virzienā. Un es domāju, ka Referentes pieeja ir pilnībā atbilstīga situācijai, un ceru, ka pateicoties ka sadarbībai ar ārējās darbības dienestu, mēs varēsim norādīt šo virzienu. Un ārējās darbības dienestam arī vajadzētu strādāt pie nospraustā mērķa, piemēram, izveidot Eiropas Savienības delegāciju Turkmenistānā. Uh, Par šo jautājumu jau tika runāts, tā ir iespējamība un tas ir mērķis, kādu vēlamies sasniegt. Nezinu, kādi būs termiņi, grūti, grūti ir paredzēt kādu laika grafiku, bet es domāju, ka būtu iespējams šīs idejas aizsākt pēc iespējas ātrāk, lai ātrāk arī nonāktu pie rezultātiem. Lielas paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam. Paldies priekšsādātājs atvainojos referentei, ka nebiju sanāksmes sākumā, bet es pilnībā zinu, kāda ir viņas pozīcija, saka Miežerika kungs, jo mēs plaši par to runājām sanāksmē. Nu, protams, es atbalstu uh, referenti, bet ir jāprecizē nu, lietas paplašinātajā birojā, ne tik daudz tagad par to, uh, Kāds būs starposmu ziņojuma teksts, vai mēs izmantosim ziņojumu kā pamatu turpmākām diskusijām, vai arī būs kāds jauna veida teksts. Tas tāds tehnisks aspekts. Bet vissvarīgākais jautājums, un kolēģis pirms kāda brīža arī to uzsvēra, ka šeit mēs cenšamies nevis apturēt uh, apstiprināšanu, un nevis, ka mēs cenšamies nenoslēgt šo līgumu ar Turkmenistānu, bet lai būtu sap, saprātīgs, saprātīgi panākumu iespējas tiesiskuma, cilvēktiesību jomām valstīm. Un mēs uzskatām, ka tie ir mērķi, kurus iespējams sasniegt. Un tādējādi mēs arī varētu uh, veikt kādas aktivitātes, kuras būtu visā reģionā, jo mēs nerunājam tikai par Turkmenistānu, bet par reģis, reģionu kopumā, un Turkmenistāna ir svarīga valsts, un mums jābūt tiešām ļoti uzmanīgiem. Un vēl viena lieta, par kuru nerunājām sanāksmē, politisks jautājums Mana grupa domā par to, kāds varētu būt optimālākais veids, lai iesaistītu Venēcijas komisiju piedāvātajās konstitucionālajās reformās Turkmenistānā. Mēs domājam, ka tas varētu būt jautājums, kā iesaistīt šo Venēcijas komiteju Nu, tas, tas jautājums no manas puses, ko mēs varētu darīt, bet es vēlos uzsvērt to, ka mēs pilnībā piekrītam referentei par lēmumu pieņemšanu un esam gatavi arī turpmāk sadarboties. Lielas paldies! Edvard, vārds tev. Paldies priekšsādātāji. Divi īsi komentāri. Pirmkārt, paldies referentei par viņas pūliņiem virzīties uz priekšu šajā dosjē, un arī par viņas radošo pieeju, kādu viņa ievēro. Es domāju, ka partnerības un sadarbības nolīguma stāšanās spēkā ļaus izmantot pilnu attiecību potenciālu, un Eiropas Savienībai būs eh, labāka platforma dialogu veidošanai ar šo valsti. Un vēlējos eh, vēlreiz atkārtot un uzsvērt to, ko iepriekšējie runātāji teica pirms manis, ka tagad ir svarīgi saglabāt mūsu politiskās saistības pret Turkmenistānu eh, dzīvas. Jāņem vērā, kāda ir situācija valstī. Nevajag atkārtot tās kļūdas, kādas bija pirms mm, dažiem gadiem, kad mēs šo failu nobeidzinājām un eh, ieslīdzinājām dziļām iegām jo ir jāspēj novērtēt situāciju praksē un jāturpina stiprināt cilvēciskie kontakti cilvēkam ar cilvēku. Paldies, paldies, Kukana kungs. Un tagad vēlos dot vārtu centrālās Āzijas um, e, nodaļas vadītājam Klārka kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Kā jūs zināt, un kā mēs visi zinām, divpusējās attiecības starp Turkmenistānu un Eiropas Savienību balstās uz 1998. gada pagaidu nolīgumu un pašreizējais satvars, lai runātu par politisko attīstību un cilvēktiesībām. Un šobrīd ir ļoti ierobežots iespējas par to izdiskutēt, un tāpēc mēs labāk virzīties uz priekšu. Uh, partnerības un sadarbības nolīguma noslēgšanā, jo tādējādi mums būtu svarīgas platformas iespējas. Vēlos teikt, ka mēs pievienojamies jūsu bažām par cilvēktiesību situāciju valstī. Un mēs runājam par to visos līmeņos, bet ņemiet vērā, ka šeit ir runa par sadarbības līgumu, un Eiropas Savienība būs labākā pozīcijā, lai veicinātu pozitīvus attīstības scenārijus valstī. Eiropas Savienība un jo īpaši augstā pārstāve ir pozitīvi reaģējusi uz parlamenta lūgumu dalīties informācijā par to, kā tiek īstenots īstenotas mūsu cilvēku tiesību attiecības. Un pagājušā gadā bija 15 eh, sanāksmes ar afetu sekretariātu, ar ēnu referentiem, ar visām politiskajām grupām. No mūsu puses, lai sniegtu jaunāko informāciju par to, kāda ir eh, jaunākā situācija cilvēktiesību jomā. Tāpat bija arī eh, videokonference 2015. gada septembrī ar Turkmenistānu un ārējās darbības dienas arī mm, sniedza ziņojumu mm, droga komitejai un 16. gada. Gadā arī mm, šāda informācija tika sniegta 17. mājā. Tāpat mm, mēs tikām aicināti informatīvajā sesijās piedalīties ar pilsēnisko sabiedrību, un tāpat mēs arī dalījāmies informācijā par mm, individuāliem gadījumiem, kad cilvēki pazuda Turkmenistānas cietumos un arī citos individuālos konkrētos gadījumos. Uh, Kā tika minēts augstās pārstāvis vēstulēm, kas tika adresēta um, Broka kungam, um, arējās uh, darbības dienests arī nu, pievēršas cilvēktiesību jautājumam, gatavojot jauno cilvēktiesību stratēģiju, un šāda viedokļa apmaiņa paredzēta Eiropas parlamenta nu, vizītes laikā Turkmenistānā šomēnes, bet, diemžēl, šī vizīte tika atcelta, un dienests ir gatavs mm, šāda veida apmaiņas vizītei kādos citos laikos, un tad saistībā ar Venēcijas komisiju un tās iesaisti. Izstrādājot jauno Turkmenistānas uh, konstitūciju. Šis jautājums parādījās un tika iz, izskan, izskanēja gadskārtējā cilvēktiesību dialogā 17. maijā Briselē. Un Hadžījevs, ārlietu ministrs, uzsvēra to, ka Turkmenistāna labprāt uzklausītu jebkuras organizācijas ierosinājumus un ieguldījumus izstrādē, kas attiec uz šo konf eh, konstitūcijas grozīšanu. Runājot par Eiropas Savienības delegāciju, jā, mēs pilnībā piekrītam principam kā tādam, ka būtu ļoti labi, ja būtu pilntiesīga delegācija Turkmenistānā, bet, protams, tas ir finansiāls jautājums, kas līdz šim ir liedzis dienestam nosūtīt savu delegāciju, un šie budžeta ierobežojumi saglabājas. Protams, ar Eiropas parlamenta atbalstu varētu būt lielāks iespējas šajā ziņā. Tajā pašā laikā mums ir sakaru birojas Aškabadā, un mūsu akreditētais vēstnieks ir mūsu vēstnieks Ankarā. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies! Tagad došu vārdu referentei Ramonai Manesku. Vārds jums! Paldies! Gribētu pateikt paldies visiem kolēģiem, kas uh, iesaistījušies šajās debatēs. Mums bija ļoti detalizētas diskusijas par PCA un uh, bija jāsniedz piekrišana šiem PCA, jo, protams, tāpat kā man kolēģi Kukan kungs un Tājas kungs paskaidroja, PCA ir vienīgais instruments, kas uh, varbūt tiesiski saistošs Turkmenistānas iestādēm. Mēs vēlamies atbalstīt šo apstiprinājumu, bet man arī kolēģi, ēnu referenti pareizi pasvītroja, ka ir nepieciešams vairāk centieni no turkmeņu puses, ir tiepaši raugoties uz uh, cilvēku tiesībām, tiesiskumu, reformām. Mēs nevēlamies apstādināt procesu, mēs nevēlamies uh, atgriezties atpakaļ šajā procesā. Mēs vienkārši vēlamies palīdzēt un parādīt mūsu pilnīgo atbalstu un politisko rīcību. Tādēļ mēs esam panākušo kompromisu, sastādot pagājušā ziņojumu par 99. noteikuma jautājumu, jo par šo jautājumu ir uh, jādiskutē mūsu diskusijas, tam ir jābūt prioritātē. Mēs vēlamies uh, turpināt šo projektu, ja mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk sniegt apstiprinājumu PCA, lai būtu spējīgi šādā veidā atbalstīt uh, Eiropas ārējās darbības dienestu un tā centienus sadarbībā ar Turkmenistānu. Paldies! Arī es paldies Manesko kundzei pēc šīm debatēm ir skaidrs, ka mēs turpināsim strādāt pie šie dokumenta paplašinātāja birojā un uh, referente arī to pieprasīja, tas tika reprezentēts debatēs, uh, un uz laiku tika pārtraukta pašreizējā procedūra un uh, uzsākt jauna procedūra. Visi saņems aktuālu informāciju. Paldies par 18. Pā, punkta izskatīšanu darba kārtībā. Tagad mēs varam pāriet pie 19. punkta darba kārtībā. Tur un ir par Eiropas Savienības strateģisko paziņojumu vērsties pret uh, propagandu, ko ir izvērš uh, trešās puses pret Eiropas Savienību. Tas ir iniciatīvas ziņojums, noteikti ļoti aktuāls jautājums, ņemot vērā globālo informāciju, komunikāciju, tīpaši internetu telpu. Mūsu referenti ir mūsu kolēģi no ECR, Fotīgas kundze. Viņa mūs prezentēs detaļas par šo ziņojumu. Tā būs pirmā apmaiņa ar viedokļiem par strateģisko paziņojumu, par to, kā vērsties pret uh, propagandu. Tā ir ļoti aktuāla rezolūcija un ceru, ka tas atrisinās mums uh, jautājumu par uh, nepareizu informāciju un uh, informāciju, ko mēs, še, ko mēs saskaramies, ir īpaši austrumu kaimiņu attiecības politikās, attiecībās ar Krieviju, agresiju pret Ukrainu, par uh, referendumu, kas uh, pirms kādu laicinu tika noturēts Nīderlandē. Un ņemot vērā kontekstu Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas noliekumu sabiedrībā bija diskusijas un ļoti nepieciešams cīnīties par taisnīgumu, taisnību un mūsu nostāju, lai varētu ieņemt tādu spēcīgu no, nostāju debatēs, mums vajadzētu saprast, kas ir, kāds ir oponentu viedoklis, un ņemot vērā to, ir jau spērti svarīgi soļi EAD ar īpašām dienestiem, ar pre, pretpropagandas kontekstā. Nu, domāju, ka ir arī būtu labi, ja parlaments paustu savu nostāju un izteiktu uh, savas ieteikumus citām Eiropas Savienības eh, institūcijām, kā varētu efektīvāk strādāt, vēršoties pret šo propagandu un eh, lai ievērotu tiesiskumu, brīvību, demokrātiju. Tagad vēlētos dot vārdu Fotigas kundzei kā mūsu referentei. Fotigas kundze, vārds tagad jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju izteikties. Es uh, varu vien piekrist jūsu teiktajam par uh, jautājumiem, par kuriem vienojies birojas un parlaments kopumā. Ļaujot sagatavot šo paši, pašu iniciatīvas ziņojumu Paldies daudzajām pusēm, kas palīdzēja sagatavojot e, šo pirmo versiju ziņojumam. Vispirms es vēlētos pateikties AFED sekretariātam, jo īpaši uh, e, Joneka Minskai, kā arī ārējās darbības dienesta pārstāvjiem jo īpaši Silvijai Madzato, Čārzam Portmenam, kas tieši atbildīgs Eiropas Savienības institūciju vārdā par eh, stratēģisko darbību šajā jomā. Portman kungs jo īpaši strādā pie strateģiskiem paziņojumiem, ar kuriem nāk klajā Krievijas federācija. Jo īpaši par agresiju Ukrainā un Krīmas aneksiju. Gan uh, notikumu uh, gaismā, gan arī pēc tam. Vēlos sākt norādot uz augstās pārstāvs teikto par draudu raksturu. Draudu, ar kuriem jāsaskars Eiropas Savienībai. Daudziem no nu, mums tas ir viens no lielākajiem draudiem, varbūt tas ir negaidīti. Tas ir lielākais drauds austrumos no Krievijas federācijas puses. Nu, no īpaši, un jo īpaši pēc Igaunijas krīzes. Tas noved pie, zinām, institūciju izveidošanas. Un bija arī citi incidenti, svarīgi faktori, kā piemēram Krievijas, Gruzijas eh, karš, robežu jautājumi. Access, uh, eh, portion of Georgian uh, territory. Un um, mēģinājumiem um, anek anektēt daļu um, teritorijas. Ir arī kāds jauninājums. un to atzīst visi svarīgākie spēlētāji starptautiskajā kopienā. Draudi no dienvidiem. Destabilizācija no Marakešas līdz Bangladešai, no nu, īpaši terorisma draudi. Gan mūsu tiešajās kaimiņu valstīs, šo darbību īsteno dažādas radikālas organizācijas, kā Daesh, Al-Qaida un citas organizācijas. Es varētu minēt vēl daudzus citus. Šo draudu raksturs ir tāds, ka tie skar ne tikai mūsu kaimiņu valstis, robežas ir tik izplūdušas, ka Eiropas Savienības eh, teritorija kopumā dalībvalsts ir apdraudētas. Mums ir jāatzīst, jāapraksta, jāizprot šī daudz eh, slāņainība, kāda ir eh, draudiem. Daudzos gadījumos ir nepieciešama īpaša pieeja, ņemot vērā katras dalībās specifiku. Un to, ar kādu propagandu tās saskars, kas attiecas uz Krievijas un Kremļa propagandu. Daudzi Eiropas parlamenta politisko grupu pārstāvi neformālākā sanāksmēs norādīja, ka viņiem labāk patiktu norādīt uz Kremļa lomu. Taču mums ir jāsaprot arī, ka runājot par strateģiskiem komunikē, mēs saskaramies gan ar valsts mērogu, gan arī nevalstiskā sektora spēlētājiem. Piemēram, Daešu gadījumā runa ir par asimetrisko karu, bet Ukrainas gadījumā runa bija arī par valsts centiemiem atbalstīt uh, eh, hibrīdu karu arī. Tātad šī joma ir ārkārtīgi sarežģīta. Bija ļoti grūti struktūrēt sagatavot šo ziņojumu. Jo runa ir par pavisam jauna veida draudiem. Pateicoties ēnu referentu komentāriem, es pateicos viņiem visiem, un un pateicoties izpildu direktora Pamiņovskunga teiktiem, mums izdevās sagatavot šo pirmo dokumentu versiju. Jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Tas jau ir um, izraisījis komentārus no ārpus. To pieminēja Sputņika, Un to aprakstīja pat pirms vēl sākotnējā eh, versija tika nosūtīta sekretariātam. Nu, tas nu gan ir dīvaini, bet. Acīm redzot, kāds jau bija saņēmis eh, informāciju par idejām, kuras grasījāmies aprakstīt. Tas nozīmē, tas pierāda to, cik šis jautājums ir svarīgs. Daudz politiķi, no, jo īpaši no vecajām dalībvalstīm, pieminēja to, cik briesmīgi ir uzzināt, ka viņu pašu pilsoņi, jaunieši, jauni pilsoņi, vēlas eh, pievienoties eh, īsi spēkiem un tad iespējams atgriezties uz eh, dalībvalstīm un izvērst asimetrisku darbību pret savu sabiedrību. Ir briesmīgi par to uzzināt un izprast draudu raksturu. Mums ir jādefinē ieroči, uh, līdzekļi, operācijas, un tad jāsagatavo tie pēc iespējas labāk. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Vēlos pieminēt arī milzīgs, milzīgos soļus uz priekšu, milzīgo pavērsienu, ko izdevās iedevēs Latvijas prezidentūrai. Uh, kas norādīja uz soļiem, kurus nepieciešams spērt. Es vēlētos arī uh, pozitīvi novērtēt uh, kopīgo ietvaru, kuru sagatavoja augstā pārstāve. Tas ir milzīgs solis uz priekšu. Ar prieku uzklausīšu ēnu referentu komentārus. Rēķinos uz efektīvu sadarbību, rēķinos ar efektīvu sadarbību. Es domāju, ka šis jautājums ir pelnījis, lai mēs rastu patiesu vienprātību un izprastu, kādi ir reālie draudi kas iespējams iznīcina Eiropas Savienības teritoriju. Paldies, paldies uh, Fatīgas kundzei. Daudz pieteikušies izteikties, tāpēc katram divas minūtes. Vispirms Ungurjāno kungs no EPP. Thank you, thank you, Chair. Let me first of all. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlos pateikties uh, referentei par uh, labi paveikto darbu. Un vēl Es uzskatu, ka kā izejas punktu vajadzētu ņemt padomes secinājumus un lēmumus. Konkrētāk 2015. gada marta dokumentu un arī ES reģionālo stratēģiju Sīrijai un Irākai. Nu, lūk, vēl ir acīm redzami, ka par spīti finansējuma trūkumam Eiropas Savienības darba grupa jau ir paveikusi labu darbu viena lieta, kas ziņojumā būtu jāņem vērā, ir propagandas un dezinformācijas daba, ar kuru saskaramies proti. Ka iniciatīva ir ārpus Eiropas Savienības robežām, bet ar publikas iesaisti Eiropas Savienības iekšienē un kopīgi ir jācīnās uh, pret Krieviju un Islama valsti tajā pašā dokumentā, tajā pašā ziņojumā. Es teiktu, ka mēs te vienkārši saskaramies ar vienas problēmas divām pusēm. Dezinformācija, kas diskreditē demokrātiskās vērtības un institūcijas, un otrais - sistēmiska propaganda, kas novada pie radikalizācijas un iznīcina dzīvības un Eiropas Savienības Eiropas dzīvesveidu. Un tā ir pamatpieeja, kas tiks atspoguļota grozījumos, kādus es iesniegšu pēc īsa brīža. Un, protams, priecāšos strādāt pie šī ziņojuma ar Fatīgas kundzi un citiem kolēģiem. Lielas paldies, tas arī viss no manas puses. Lielas paldies, Ungureo kungs. Tagad Freunda kungs, viņš ir ēnu referents no sociālistu grupas. Lielas paldies priekšsādātāji. Es arī vēlētos apsveikt Fortīgas kundzi, neredzu viņu gan. Jā, lūk, tur viņa ir. Par šo ļoti struktūrēto projektu, par to, kā cīnīties pret propagandu, dezinformāciju, kas tiek vērsta pret Eiropas Savienību. Un pirms es pievēršos detaļām šajā ziņojuma projektā paraudzīsimies, vai varam rast kopīgu definīciju propagandai. Kā mēs visi zinām, tad 1930. gados nacistu valdības valdījuma sākumā bija īpaša ministrija, propagandas ministrija, kas tika izveidota, un, lai izplatītu informāciju, nacisti arī nevairījās no informācijas izplatīšanas līdzekļiem, kas saistījās ar propagandu. Tādējādi baumas uh, idejas, viedokļi tika izplatīti, lai palīdzētu mm, vērsties pret kādu noteiktu valsti un arī manipulētu sabiedrisko domu. Rietumi, jo īpaši uh, ASV nevēlējās vienkārši palikt maliņā un izveidoja savu instrumentu, lai cīnītos pret nacistu propagandu un soviet padomju uh, šo hegemoniju brīvā Eiropa un Voice of America, Amerikas balss, to ar, er, izveidoja valsts departaments un tur bija skaidrs mērķis izplatīt vē, rietumu vērtības tajos reģionos, kur informācija tiek kontrolēta. Šobrīd vēsturnieki piekrīt, ka nedaudz vēlāk komunikācijas satelīti, kas ļauj izplatīt ar satelītu starpniecību, dažādas TV programmas un uh, apiet uh, diktatoriālos režīmus un, un dzelzs priekškarus. Pavērš šīs iespējas, un man gan ir jāpauž nedaudz rezervēta attieksme pret atsevišķām lietām. Dokumentā neesmu gandarīts par to, ka Krievijas un Dāiša propaganda tiek uh, sajaukta vienā uh, ziņojumā. Tas ir viens no rietumu civilizācijas kopīgiem vērtējumiem, ka ISIS vai Daesh nav valsts. Un uh, tas ir tātad kontrastā ar Krievijas statusu. Un ja mēs abas šīs um, lietas minam vienā dokumentā, vienā kategorijā, tad tas bū, nebūs produktīvi. To visu ņemot vērā, nav šaubu, ka dažādās Eiropas Savienības daļās uh, Krievijas ietekme ir izjusta dažādi. Polija varētu izjust lielāku pretestību Krimļa propagandai nekā Portugāla, piemēram, un ir jāatrod tāds vēstījums, tāds diskurs, kas tiktu piemērots visai Eiropas Savienībai, ne tikai Krievijas robežvalstīm. valstīm. Un otrkārt, es domāju arī, ka ir svarīgi veikt nošķīrumu starp to, ko es saucu par sliktu propagandu un labu informāciju. Treškārt, mums ir jāizmanto instrumenti, lai noskaidrotu, cik lielā mērā šī propaganda reāli m, mm, iegulstas cilvēku prātos un sasniedz m, mm, lielu to skaitu. Šobrīd mēs nezinām, cik daudz cilvēku skatās, klausās, lāsa Eh, prokremliskas ziņas, vai tās uz tiem atstāja ietekmi. Tā varētu mm, izdarīt, ka vairākās ministrijās, eh, dažādās valstīs šī propaganda, kura netiek noliekta, jo, nu, pare, saprotiet man pareizi, šo propagandu mm, var pārtvert, bet ir iespējams arī tai pieslēgties un uh, Es nevēlētos uh, mazināt mērķi, kas mums ir priekšā, bet es vēlētos tā, lai būtu detalizētāka informācija pirms mēs sākam domāt par to, kas varētu vai nevarētu radīt būtisku kaitējumu Eiropas Savienībai Aldis pārstāvis. Auštrēvičus, paldies! Mēs visi zinām, ka ja atkārto melus vairākas reizes, tad tie kļūst par patiesību un, un tad, bet mēs eh, atkal iekļūstam slazdos un lamatās. Mēs visi pieredzam hibrīdu karu. Mēs nevaram to noliegt. Tā ir daļa no realitātes. Un viens no vissvarīgākajiem hibrīdkara līdzekļiem, nu, vismaz pirmajos tā posmos, ir propaganda. Propaganda, kas vērsta pret noteiktām sociālajām kategorijām, reģioniem, valstīm, cilvēkiem. Un man ir jāatzīst, ka šis pašiniciatīvas ziņojums, ko izstrādāja kolēģe Fatiga, ir balstīts uz ļoti stabiliem pamatiem. Es redzu labus iemeslus, lai šis ziņojums tiktu pieņemts, protams. Mēs eh, nāksim klajā arī ar saviem priekšlikumiem, par šo jautājumu, bet lai nu kā dokuments ir labs, projekts ir labs, nu, pamats ir labs, uz kura turpināt darbu. Kolēģi, propagandai nav robežu. Citiem vārdiem sakot, ne visi pacienti zina, ka cieš no slimības, un kolēģi teica, ka var atsaucās uz šiem eh, kaimiņu valstīm Krievijā. Tātad Austrijas kolēģis tas bija, kas par to runāja, ka varbūt mm, šīs eh, kaimiņu valstis ir šī, šīs inficētās valstis, vai ka tās ir mazāk inficētas. Un Vācijai bija jāizdzīvo šis līzas stāsts, mm, eh, ko Maskava safabricēja. Un te varēja redzēt, cik ļoti var manipulēt ar sabiedrisko domu. un kā Maskava to izmanto. Un tas ir tikai viens piemērs. Tāpēc nenovērtēsim par zēmu un nebūsim pārāk optimistiski par kaitējumu, kāds nāk no propagandas. Un valsts lielums te tiešām nav nosvara. Šajā ziņojuma sakarā es vēlētos likt lielāku akcentu uz uh, ļoti nepieciešamo efektīvu sadarbību starp ES un NATO. NATO ir aizsardzības alianse, kurā ir rietumu vērtības pārstāvētas, dzīvesveids un līdzīgi mērķi. Kaut arī līdzekļi ir atšķirīgi. Un Par šo sadarbību tur nemaz nav tik daudz atšķirību. Un aktivitātes, kas saistītas ar antipropagandas rīcību, kas nāk no naidīgām valstīm, vajadzētu labāk sabalansēt šos līdzekļus starp Briseli un dalību valstīm. Vajadzētu dalību valstīm tādu politikas līniju, uh, īstenot, ka jau uzlabo analīzi un jāpieņem nepieciešamie lēmumi attiecībā uz naidīgu informāciju un prevencijas pasākumiem, kas jāņem vērā. Un noslēgumā es liktu lielāku akcentu uz uh, kaimiņu valstīm. Mums ir jāstrādā pie tām valstīm, kuras ietekmē un kuras izjūt šo naidīgo informāciju. Es kaimiņu valstīs, es domāju, ka tā ir svarīga daļa no es kaimiņu attiecību politikas, un mēs atbalstām savus kaimiņus, lai mēs varētu labāk sadarboties, un mums būtu kopīgas programmas un informācijas apmaiņa. Tātad kopumā es sveicu uh, kolēģi Fatigu. Viņa ir eh, tiešām ļoti labi strādājusi, lai eh, pievērstos šai eh, tēmai no es skatu punktu, un es domāju, ka šis nebūs pēdējais solis no es, lai reaģētu, rīkotos un nevis reaģētu uz procesu pret propagandu. Harms kundze, vismaz vēlētos pateikties uh, Fordīgas kundzei, ja viņa ar savu ziņojumu radīs labu pamatu mūsu diskusijām, bet gribētu šeit arī pateikties Federikai Mogherini un pārstāvjiem no Stratkom, jo viņi ir jau spēruši soli tālāk. Uh, pamatoties eh, uz eh, diskusijām ar Eiropas eh, demokrātijas fondu, mēs esam radījuši pirmo pamatu, kā mēs šajā jaunajā propagandas situācijā, kas vēršas pret Eiropas Savienību, kā šie situācija rīkoties. Es uzskatu, ka kolēģis Frāns pieminēja kaut ko ļoti svarīgu. Mēs šajā kontinentā esam piedzīvojuši propagandu, kurai bijuši arī ļauni mērķi, šādu pieredzi esam apkopojuši. Tāda mums ir bijusi, bet tieši tādēļ, ka tas tā ir bijis, mums tagad vajadzētu būt pietiekami gudriem. Jaunā situācijā, jaunajos izaicinājumos gudri riekoties. Kas notiek? Es jums eh, piekrītu. Atbildes uz Daešu vai islāma valsts propagandu, uz to vajadzētu rēģēt savādāk nekā uz tiem izaicinājumiem, ko izraisa Kremļa propaganda mums. Es domāju, ka Kremļa propaganda apzināti vēršas pret Eiropas Savienību un pret Eiropas Savienības stabilitāti. Un eh, savādāk nekā jūs, Frenda kungs, es nedomāju, ka pirmkārt austruma Eiropieši ir mērķi. Bet eh, jau ilgāku laiku ļoti apzināti notiek tā, ka Krievijas aina tiek atrod savādāk nekā tas parasti būtu nopelnīts. Jūs eh, paši eh, varat palasīt Putina runas, pragmātiskas runas no Dumas. Putins pats ir teicis, ka esot Gebelsa draugs. Protams, ka lasot to vācieši, Tas ir ļoti šaušminoši. Kopš es uh, izlasīju šo runu, man pavisam cita attieksme pret Kremļa propagandu. Tie taču ir arī krievi, krievijas pilsoņi, kas uh, šajā jaunajā idejā par to, kā apieties ar propagandu, viņi cieši arī no tā. Kas attiecas mums, manuprāt, pirmais, kas ir nepieciešams, ir uh, tas, ka mēs saprastu, kas ir propaganda, lai pilsoņi Eiropas Savienība būtu spējīgi vispār saprast, atpazīt, ka tā ir bīstama attīstība un ka tas apdraud mūsu demokrātisko sistēmu pamatus. Sistemātiskā saistība propagandas medijiem, viņiem ir ārkārtīgi labs finansējums. Sputņikam, piemēram, Raptli vai arī Sanktpēterburgā ar uh, labēji ekstrēmistisku, nacionālistisku kustību atbalstu. To patiešām var vērtīt tikai un vienīgi kā ļoti bīstamu. Kā reaģēt uz meliem, uz sazvērstības teorijām, uz puspatiesībām, uz apzinātu iebaidīšanu? Noteikti, ka ne ar pretpropagandu, bet ar mēģinājumu sniegt labu informāciju, un eh, mēģinājumu piedāvāt labu žurnālistikas piedāvājumu. Mēs esam no to diskutējuši arī ar Fortīgas kunci un domāju, ka Eiropas Savienība to patiesībā var, bet tā eh, tas arī ir jāgrib. Šen. Paldies, Harmsas kundzei. Tagad kolēģei Štetinē vārds. kolēģi Štetina. Nedarbojas runātāja mikrofons. Aha, sorry. Atvainojos. Vēlreiz. Paldies priekšādātāji par doto vārdu. Paldies um, arī kolēģei Fabrikas kundzē, jo Tas ir tāds uh, koncepcijas projekts. Es domāju, ka ļoti labi, ka šis ziņojums ir tik uh, detalizēts, ko tik daudz šeit runāts par Krieviju. Austrievičus kungs šeit teica, ka Krievija izvērš hibrīdu karu. Bet pret ko? Tas ir jautājums, uz ko mums jādod atbilde. Pret kuro Krievija vēršas ar hibrīdo karu? Pret mums, pret Eiropas Savienību. Un šī melu propaganda, tai ir tikai viens mērķis, proti iznīcināt Eiropas Savienību. Tie ir ļoti efektīvi ieroči. Šī propaganda ir daudz spēcīgāka nekā raķešu sistēmas vai tanki, un mums ir jāvēršas pret to, varētos teikt, kas ir arī pēdējā šī priekšlikuma rindkopās Eiropas Savienība, ieskaitot mūs, ļoti vāji vēršas pret šādu efektīvu propagandu no Kremļa puses. Jūs visi zināt, ka Mogherini kundze pirms kāda laika saņēma no padomes uh, ieteikumu iedibināt grupu komandu, uh, kas vērstos pret uh, propagandu no Kremļa. Viņa to izdarīja, un šī darba grupa, tur strādā astoņi cilvēki, viņi vēršas pret šo milzīgo Krievijas uh, darbību, Russia Today, Troll Factory, Sputniks, visi šie elementi, kas uh, Krievijā uh, nemitīgi izvērš melu propagandu. Un pareizi vienam no pēdējiem punktiem šajā priekšlikumā tiek teikts, ka mums uh, ir uh, šeit jārunā par finansējumu. Mums visu laiku par to ir jādomā. Ja mēs vēlamies uzvarēt šajā informācijas karā, mums ir uh, ar panākumiem jācīnās pret to, un tas maksās naudu. Lies paldies jums par uzmanību. Tagad vārds Namikna kungam no sociālistiem demokrātiem. Thank you, thank you very much, uh, dear. Paldies, cienījamais priekšsēdētāji. Pirmkārt, kolēģi, gribētu jums pajautāt, vai jūs atklāt šeit lasāt uh, Krievijas medijas, kā jūs pieminējat šeit priekšlikumā, ja jūs regulāri tos lasiet, jūs mainītu savu viedokli. Mēs runājām par eh, grupām, iedzīvotu grupām Eiropas Savienībā, kas regulāri lasa šie, šos medijas. Ko jūs zināt par šiem cilvēkiem? Mēs ne, neko nelasām šajā projektā par to. Kādā valstī viņi dzīvo, kas ir viņu dzimtā valoda. Varu pieminēt eh, tikai vienu grupu manā valstī Latvijā. Apmēram 50% no Latvijas eh, iedzīvotājiem, 15% ir bijušie PSRS iedzīvotāji. Viņai nav ne Latvijas, nekāda citas valsts uh, e, pilsoņi. Viņa nevar vēlēt ne vietējās vēlēšanās, ne parlamentu vēlēšanās. 25 gadus viņa nav vēlēšana procesā. Ko mēs par to varam pateikt? Par to, cik laba ir demokrātija. Mums vajadzētu uzdot vienu jautājumu, kādēļ liela daļa no Eiropas Savienības uh, iedzīvotājiem nevar balsot, pat ne vietējās vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās. Jūs varat teikt, ka tā ir Putina propaganda, bet tā patiešām ir reāla problēma, un tā nav atrisināta 25 gadu laikā. Ceturtā gadsimta. Tātad šeit runa par uh, Krievijas masu medēm vai par vietējo valdību. Mums šeit vajadzētu koncentrēties un nevis uh, abstrakti uz propagandu, bet ir jārisina konkrēti cilvēku jautājumi, problēmas. Un tagad vārds Jureka kungam lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Vispirms, eh, paldies Anē Fortigai par šo izcilo iniciatīvu, ka viņas to norādīja. Mums vajadzētu uzdot arī jautājumu, un eh, mēs eh, esam atšķirīgos viedokļos par to, kāda mēs esam, kā mēs varam aizsargāt savas intereses Vēlos tikai atsaukties uz to, kā ziņojumā tika norādīts uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, faktu, ka mums vajadzētu atcerēties, ka pašreizējās Krievijas iestādes mēģina slēpt savu propagandu, bet kopumā tam visam ir ģeopolitiska virzība, kas turpina padomju savienības mērķus iztenot. Un tā bija arī sistēma, kurā bija sabiedrības nevienlīdzība. Liela daļa no sabiedrības vispār nevarēja piedalīties. Partijas eh, iekšējā darbībā, šaurākā lokā. Tā sabiedrības vairākums to piedzīvoja šīs sabiedrības uh, eh, pamatiezīme, uz to ir jānorāda. Un šie jaunie kapitālisti, tās faktiski. Tā faktiski ir padomu savienības turpināšana un oligarhija. Tāpat ir arī propaganda pret rietumiem. Jā, mums ir jābūt skaidram, ko mēs uh, vēlamies aizstāvēt. Ziņojumam vajadzētu norādīt arī uz to, ka mēs pārstāvam mūsu valstu intereses un vērtības. Krievijas propaganda katrā atsevišķā solī ir veidota tā, ka katrs atsevišķais elements, uz ko varētu norādīt, tiek izmantots. Bet uh, tieši to mēs nevēlamies. Vietnama, Kuba, visi šīs, šīs sabiedrības elementi ir tikuši iekļauti propagandā. tā acīm redzot eh, ir Ļeņina ideoloģija, un šeit vajadzētu pateikt, ka mēs eh, vēlamies aizstāvēt mūsu sabiedrību vērtības. Mēs aizstāvam rietumus, kas ir spējīgi nodrošināt valstu neatkarību. Mēs nevēlamies uh, tāda kultūras krīze, kas nāk no padomu savienības turpinājuma. Tie dažādi fenomeni, kurus mēs novērējam, bet tos mēs nevaram vairs atbalstīt. Paldies! Much, uh, Paldies kolēģim Jurikam. Tagad vārds uh, kolēģim Zdruļevskim. Viņš radē pie atzinumu par šo ziņojumu kultu komitejā. Lūdzu. Šanovņi państvo, koledzi, koležanki. Jā, paldies priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, cienījamās kolēģis un kolēģi, pirmkārt, eh, tas, protams, ir ļoti svarīgs ziņojums, svarīgs jautājums un bez jebkādām šaubām svarīga problēma. Mēs eh, jebkurā gadījumā varam atsaukties uz to, ka šis ziņojums eh, ir ienācis ļoti vēlu, ir tiepaši, kas attiecas uz propagandu, jo tā propagandai jau ir ļoti lieli mērogi. Gribētu uzsvērt trīs punktus. Pirmkārt, pašlaik Eiropa ir faktiski bezspēcīga pret propagandu. Nav reakcijas instrumenti, nav līdzekļi, kā cīnīties pret propagandu. Nav arī izglītības programma, kas sagatavot būtu, kas uh, jauniešiem skolā iemācītu, kā politiskais mārketings un propaganda ir jānošķir. Un nu, tad ir jāuzdod jā, jautājums par šo kopīgo pieeju. Es uh, eh, nevaru šeit tas tā īpaši tiktu izvērsts, bet uh, propaganda noteikti ir iespēja ietekmēt uh, sabiedrību, un uh, tas tiek izmantots, lai sabiedrības viedokli pārliecinātu ar uh, patiesībā neatbilstošiem pamatojumiem. Mēs visi zinām, ka propaganda nav saistīta ar svarīgu informāciju, pareizu informāciju. Mums ir eh, jābalstās uz informāciju, bet eh, nepareiza informācija, nepareiza patiesības interpretācija, par to šeit ir runa, par to, kā fakti tiek sagrozīti. Tiek izklāties kaut kas, kas nav saistīts ar uh, patiesību, un tad propaganda kļūst efektīva. Tad tie divi elementi, kas ziņojumā ir būtiski, ir svarīgi, lai mēs runājam nevis tikai par vienas valsts propagandu vai viena reģiona propagandu, bet par to ir jārunā kā par parādību kopumā, jo šai ziņā raugoties Eiropu apdraud propagandu. Uh, un daudz kur Eiropai uzbrūk, un uh, šeit vajadzētu tam pievērst uzmanību. Un tad vēl kaut kas, tas ir tikpat svarīgi, un to gribētu teikt noslēgumā, izskatās gan tā, ka pašlaik mēs tiešām piedzīvojam hibrīdu karu, hibrīdus konfliktus, un atbilstoši vajadzētu arī mūsu instrumentiem vajadzētu būt hibrīdiem. Tas nozīmē, ka tradicionāliem instrumentiem nepietiek no 20. gadsimta otrās puses. Nē, mums ir jāsargā mūsu vērtības, mūsu saprāts, un tādēļ mums ir vajadzīga tehnoloģiskā inovācija arī šajā jautājumā, lai patiešām vērstos pret nepareizu informāciju propagandu, lai novērstu to, ka tas viss beidzas ar cilvēku nogalināšanu. Man ir svarīgi, lai visā šajās aktivitātēs mēs eh, neatbildētu, nereaģētu uz propagandu ar savu propagandu. Ir jāsklabā Eiropas vērtības. Ir ļoti svarīgi nošķirt propagandu un informācijas. Uzsvērt patiešām, kas ir propagandas avoti skaidri pateikt, eh, kas ir autora intereses un kas aiz tā visa stāv, bet mums patiešām ir vajadzīga pareiza, godīga informācija. To vajag izplatīt sagatavot cilvēkus un jauniešus, lai viņi varētu nošķirt, lai viņi būtu, varētu izrādīt pretestību propagandai. Tas nozīmē, ka mēs varam pieņemt, ka sabiedrība varētu eh, tiek pareizi informēta. Ceri. Tagad vārds Pancerī kungam. Paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Jo Šobrīd eh, mēs tikai apmainamies ar idejām, un es vēlētos izteikt eh, savus komentārus par šo eh, darbu, kas ir noteikti nozīmīgs. Vispirms mums ir jāizvarās no riska. No riska, ka mēs nākam klajā ar vīzija, kas nav piemērota, ja, ja, kas nav atbilstoša. Mēs iespējams ieslēgsim tādā kā akrobātiskā operācijā, sasaistīsim galu galā Krieviju un Daešu, bet man šķiet, ka šīs lietas ir jānošķir, jo pretējā gadījumā mm, mums būs ļoti grūti no politiskā viedokļa novest savu uz, mm, darbu līdz galam. Otrakārt, manuprāt, mums ir jāpadziļina uh, tehniskie uh, instrumenti. Uh, ne tikai informātikas jomā, bet vispārējāk. Lai mēs varētu labāk pāraudzīt situāciju, bet arī īstenot precīzākus pasākumus, lai vērstos uh, pret propagandu. Tātad mums ir nepieciešama adekvāti instrumenti, un mums jācenšas uh, noteikt uh, identificēt tos instrumentus, kurus Eiropas Savienība varētu izmantot, lai efektīvi reaģētu uz šo propagandu. Uh, vēl viens komentārs. Ja mēs konstatējam, ka uh, šī te propaganda galvenokārt no, nāk no trešajām valstīm, tad mums e, nevajadzētu aizmirst arī par politiskiem aspektiem, proti Eiropas Savienība ir jāstiprina pret propagandu, e, ku, kuru īsteno trešās valstis. Bet savās diskusijās mēs bieži vien runājam par vērtībām, taču tas ir cieši saistīts ar Eiropas identitāti. Tā šobrīd tiek satricināta. Uh, tā ir vieglāk ievainojama, tā ir vieglāk pakļaujama propagandai no ārienes. Tas ir jāsaka pavisam skaidri. Un ja mēs nepadziļināsim savu darbu pie šie jautājumi, tad agrāk vai vēlāk mēs saskarsimies ar šīm problēmām arī um, iekšienē. Es domāju, ka tie ir jautājumi, kurus mēs nedrīkstam ignorēt. Tie ir uh, svarīgi. Uh, jautājumu, jo pretējā gadījumā mēs piedzīvosim um, Eiropas Savienības dezintegrāciju. Mēs runājam par uh, draudiem no ārpuses, bet mums ir jāsaprot arī, ka zināmā mērā mēs paši sevi iznīcinām. Tā tad ir jāpatur prātā gan tas, kas notiek ārpusē, gan arī iekšēnē. Paldies! Ļoti interesanti komentāri. Tagad jāsaka, ka, ja mēs sekojam kolēģi teiktajiem Freundkunga teiktajiem, tad mums vajadzētu uh, nošķirt no vienas puses daļu un runāt par Eiropas in iniciatīvu. Tagad vārds nākamajam runātājam. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, στην έκθεση του ψηφίσματος για την αντιμετώπιση της προβληματικής... Paldies, priekšsēdētāji. Saka, Epitidejos kungs. Rezolūcijā e, tiek runāts arī par Krieviju, un es domāju, ka tas ir pretrunīgi. Ja mēs paraugamies uz Eiropas Savienības izdenoto uh, e, politiku. Mēs saskatām Krievijā strateģisko partneri. Mēs noslēdzam vienošanās par to, kā mēs varētu atrisināt Sīrijas jautājumu, un vienlaikus šķiet, ka mēs uzskatām Krieviju par uh, nevis partneri, bet gan ienaidnieku, jo eh, propaganda gal galā ir kara instruments, vai mēs vēlamies ienaidnieku vai partneri. Es domāju, ka uzsverot propagandas pusi, ja mēs vēlamies strateģisko partneri no Krievijas puses, tad mums ir jāaizmirst par uh, savu kareivīgo pieeju, kāda mums ir. Es domāju, ka mēs esam nedaudz pretrunīgi. Bieži vien ir grūti nošķirt informāciju no propagandas. Eiropas Savienībā, manuprāt, svarīgi ir teikt patiesību. Un kāds tad ir propagandas mērķis? noslēp patiesos eh, notikums, bet mēs vēlamies būt ticami, un ja mēs vēlamies būt ticami, tad mums ir jābūt solidāriem dalībās starpā. Un tad mēs, tas nozīmē, ka mēs neļaujam vienai uh, dalībvalstī noslīgt uh, nabadzībā. Jūs, protams, varat teikt, ka Eiropas Savienība ir balstīta uz vērtībām uh, un gal galā vienlaikus atstājam vienu dalībvalsti eh, pašu eh, savā likteņa varā. Es domāju, ka labākais, kā vērsties pret a, eh, propagandu, ir atzīt pašiem savas kļūdas un adek, a, adekvātumu un arī konsekvences trūkumu. Tiek runāts par Krieviju kas izmanto arī pareisticīgo baznīcu kā propagandu, bet jāsaka, ka pareisticīgo baznīca kā tāda neizvērš propagandu. Tā nāk klajā ar vēstījumu. Ticības vēstījumu. Man nepatīk ka eh, par pareizticīgo baznīcu tiek runāts eh, šādiem vārdiem. Tiek runāts arī par to, ka uh, Krievija apdraud vērtības, bet kādas vērtības? Tiek runāts par vēstures pārrakstīšanu, bet kādu vēsturi tad pāraksta Krievija? Paldies! Liels paldies Epitideos kungam! Es nedomāju, ka mēs esam tik karēvīgi kāds cits ir karavīgs, un mēs neesam e, izraudzījušies kļūt par ienaidnieku. Es domāju, ka šajos jautājumos Kalnietes kundze noteikti uh, var pat pastāstīt vairāk. Viņa ir bijusi arī mūsu referente globālajās uh, um, ārpolitikas jautājumā un tā tālāk un tā joprojām. Jā, paldies, turpina Kalnietes kundze. Paldies, kolēģi, tieši to es arī vēlējos teikt. Es uzskatu, ka Fatigas kundzes ziņojums ir daļa no Eiropas parlamenta pienesuma, gatavojoties Mogherini eh, kundzes eh, vispārējai stratēģijai par Eiropas Savienības ārējo un drošības politiku. Uh, Mēs dzīvojam digitālā pasaulē, mēs esam savstarpēji saistīti un savstarpēji atkarīgi, un šis jautājums, par kur diskutējam šodien, ir, kā rast šo trauslo līdzsvaru starp mēdīju brīvību un godīgu konkurenci jo pašreizējā situācijā mēs nevaram runāt par godīgu konkurenci, ja mēs paraugamies uz uzņēmumiem, kā piemēram Rošetu Dei vai Sputnik, kuriem ir uh, valsts finansēts budžets, ievērojams budžets. Un tāpēc svarīgi, uh, lai uh, Eiropas komisija ne tikai izvērstu pētījumus par uh, hibrīdu karu un informāciju, bet lai šis pētījums visbeidzot uh, novestu pie izpratnes par to, ka nepieciešams rast veidu, kā mēs varētu veicināt Eiropas vērtības un finansēt to, jo bez finansējuma mums nekad neizdosies vērsties pret uh, šādu te uh, ideoloģiju. Es vēlos pieskarties vēl dažiem jautājumiem, kas, manuprāt, ir svarīgi. Mums ir jāpievērš vairāk uzmanības izglītībai, kā analizēt informāciju. Tam ir jābūt apmācības procesam mūžu garumā. Otrakārt, mums ir jāpadomā, kā mēs varam nostiprināt Eiropas informācijas tīklus un kā mēs varam izmantot informāciju un zināšanas, kas jau pastāv citās starptautiskajās organizācijās, jo īpaši vēlētos pieminēt eh, izcilības centru, NATO izcilības centru Rīgā. Bet ir arī e, citi dalībnieki. Un visbeidzot, vēlos pieminēt e, nelikumīgo finansējumu, kas ieplūst pa dažādiem kanāliem, uh, un kas tiek izmantots šim uh, hibrīdu karam, informācijas karam. Es domāju, ka ne tikai dalībvalstīm ir nepieciešams izlūgt dienests, kas uh, strādā pie šiem jautājumiem. Mēs zinām, ka dalībvalsts to dara. Bet es uzskatu, ka mums ir jākoncentrējas uz Eiropas izlūk aģentūras izveidošanu. Aģentūras, kas būtu spējīgi izmeklēt eh, saikni starp eh, nelikumīgo finansējumu žurnālistiem un nevalstiskajām organizācijām, kuras eh, cenšas atkāpties no godīgas komunikācijas un informācijas sniegšanas. Mēs visi apzināmies, ka nav nekā vienkāršāk par smadzeņu skalošanu, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Aizsargājot savas vērtības. Tas ir mūsu svarīgākais uzdevums. Paldies! Liels paldies, Sandra! Tagad vēlos dot vārdu vēlreiz mūsu referentē Fotīgas kundzei. Thank you, Chair. Uh, I'd like to... Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos pateikties visiem debates uh, dalībniekiem. Ir ārkārtīgi svarīgi izmantot iespēju apmainīties viedokļiem par šo ziņojumu, kā jau es. Uh, biju minējusi. Un struktūrēt šīs lietas, lai būtu atbilstīga sintēze, nemaz nebija tik vienkārši. Un ir eh, daudz eh, dokumentācijas, lai atbalstītu visus apgalvojumus, bet ir jāatrod veids, kā izveidot pamatu diskusijām. Un es e, novērtēju šo ziņojumu projektu, kas sniedz papildu skatu punktu, papildu leņķi mūsu debatēm, un es domāju, ka tas ir ļoti auglīgi. Un arī pamācoši uzzināt šo informāciju, un jo īpaši biju interesēta klausoties komentārā par nepieciešamību izmantot mm, pretpasākumus hi hibrīd karam. Un es īstenībā labprāt pievērstos šai tēmai un to tālāk atbalstītu, attīstītu ēnu referentu sanāksmē, kas paredzēta nākamajā Strasbūras sesijā. Tiešām gaidu šo iespēju. Uh, un pateicos kolēģiem par atbalstu, un es eh, rēķinos uz to, ka arī izstrādāsiet savus komentārus vēl papildus. Vēl vēlējos runāt par eh, Krievijas stratēģisko komunikāciju, Kremļa stratēģisko komunikāciju. Un daži cilvēki vēlētos to izmantot izmantot Putina sistēmu, mēģinot ar mums manipulēt, ar mums un ar rietumu pasauli. Un tas, ka mēs iekļaujam ziņojumā to, kas ir dienvidos, daiša strateģiskā komunikācija, neatkarīgi no tā, vai mums tas patīk vai nē, tomēr Te var redzēt, ka ir vairāki dalībnieki, un tas pavēršas pret mums. Un mums ar to ir jāsaskaras, jāsaprot un jāatzīst. Un jāsaprot varbūt tas, ka ir tomēr citas dabas aktivitātes un arī citas dabas pretpasākumi jāvērš. Mums nevajadzētu būt naiviem saskaroties ar šiem draudiem, jo draudi pastāv. Un vēlreiz nu, Freundas kungs izteica komentāru par iespējamām atšķirībām starp Poliju un Portugāli. Izskanēja šis piemērs. Mm, attiecībā pret Krievijas propagandu, un tas tika pieminēts ziņojumā, ka veiktās darbības tiek pielāgotas publikai, kāda ir dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs, un noteiktā mērā ir iespējams lielāki pūliņi, kas jāiegulda, lai būtu, lai virzītu šo informāciju uz poliju, bet viņi ir, tā teikt, vakcinēti. Viņiem ir gadsimtu pieredze tomēr ir pierasts pie tā un neba nejauši, ka melnā cilvēku sarastā, ko izveidojas Putins, diezgan daudzi no tur atrodamajiem cilvēkiem ir poļi. Process ir tāds, ka Krievijas darbības ir vērstas tieši tikpat plašā mērogā arī pret vecajām ES dalību valstīm. Un Petričuvis arī pieminēja šo meitenes piemēru mm, Vācijā, lai aprakstītu šo problēmu. Paldies! Paldies par jūsu secinājumiem! debatēs bija daudz pārunu un starp ēnu referentiem jau bija dažādi koncepti par to, vai vajadzētu sašaurināt, paplašināt tēmu, cik um, operatīvi mēs varam būt, cik um, lielā mērā minēt atsevišķas lietas un vēlos atgādināt, ka um, grozījuma iesniegšanas termiņš ir pēc divām dienām 28. maijs. Nākamreiz skatīsim šo ziņojumu 27. jūnijā, Fed balsojums 12. jūnijā un plenārsēdē balsojums septembrī. Divi paziņojumi un arī precizējums par darba kārtību. Tagad runāsim par afetu vizīti Bosnijā un Hercegovinā pagājušā nedēļā, jo tā šis jautājums tika pārcelts no šī rīta sesijas Un otra lieta. Šovakar, šim vakaram tātad daži ir saņēmuši ielūgumu, jo ir ieradusies e, tātad Ukrainas e, delegācija un ir e, Winter on Fire e, filma, dokumentālā filma. Tiks rādīta. Un īstenībā sāksies šis seans ātrāk. 6. afet vai 7.30 eh, bazārā, bet lūdzu ziņojiet, ja vēlaties eh, skatīt šo filmu. Un tagad ir Bosnijas un eh, Hercegovinas vizītes jautājums. Trešdien un ceturtdien bija šī vizīte pirmo reizi. Afet vietojās Bosnijā un Hercegovinā pēc tam, kad valsts 15. februārī iesniedz pieteikumu par pievienošanos Eiropas Savienībā. Jūs zināt, cik instrumentāls bija Eiropas parlaments, izveidojot mm, labu atmosfēru, lai pozitīvi uzņemtu šo pieteikumu, jo īpaši padomas līmenī, prezidentūras līmenī un bija tāds mm, spēcīgs atbalsts no komisijas un augstās pārstāves Magarīnī kundzes un komisāra Hāna. Vizītē mm, bija paredzētas diskusijas Mostarā, vienā no lielākajām pilsētām pēc eh, Sarajevas. Un viena no galvenajām lietām ir 2010. Mm, gada konstitucionālās eh, tiesas nolēmumu piemērošana, lai uh, atbilstīgi uh, rīkotu mm, vietējās vēlēšanas kopš, kas nav atbilstīgi bijušas kopš 2008. gada, un tātad oktobrī ir uh, tās paredzēts, un paredzams, ka būs uh, vienošanās no politisko partiju puses, lai organizētu šīs e, vēlēšanas Sarajevā, tikāmies ar prezidentu, ar premjerministru un Zvizdiča kungu, kas viesojās afeta sanāksmē Strasbūrā un arī federācijas premjerministrus Noveliča kungs un Cujanoviča kundze, un mēs tikāmies ar kolēģiem no parlamenta kas ir delegācijā, lai stabilizētu, stabilizētu visu asociācijas mm, grupā, lai nosūtītu šo vēstījumu, ka nākamajā sanāksmē vajadzētu pieņemt e, pasākumus jūnija sākumā Strasbūrā. Un tāpat bija arī e, plaši kontakti ar diplomātiem, ar īpašo pārstāvies Vigemarku un arī NVO. Uh, Protams, prioritāri ne tikai Eiropas reformu darba kārtība, bet arī mm, eh, darbības mehānisms, kā arī stabilizācijas un asociācijas mm, nolīguma pieņemšana. Tāpat bija pozitīva ziņas par to, ka tika izm... īstenots mm, tautas skaitīšanu un ka varēs notikt vēlēšanas oktobrī. Mūsu politiskā vēsts bija ne tikai veicināt iestādes, mm, veicināt reformas, bet arī mm, viendabību valstī, jo ir separātistu tendences, kas laiku pa laikam parādās, kas sāktas. Mm, Serbskas republikā Dodika kungs piedāvāja organizēt referendumus, bet eh, tie nenotika. Un Mēs redzējām nesen, cik nepieņemamā veidā viņš mm, vērsās pret uh, bīskapu, kas apmeklēja parlamentu. Un vēl darba kārtībā ir arī jautājums par Bosnijas un Hercegovinas uh, pieteikuma mm, apstrādi padomē. Mēs ceram, ka kandidāta statusu varētu piešķirt 17. gada gaitā, un mēs ceram, ka būs pozitīvi lēmumi par šo tēmu Slovākijas prezidentūras laikā. Tagad došu vārdu Kristianam Predam, viņš ir mūsu referents. Viņš ir izstrādājis lielisku ziņojumu, kas tika pieņemts pirms diviem mēnešiem. Viņš jums pastāstīs sīkāk par reformu procesu un viņa iespaidiem par vizīti, lūdzu. No, um, uh... Lielas paldies priekšsēdētāji. Tātad Lenkovičs kungs jau nāca klajā ar uh, visaptarošu izklāstu par to, ko mēs paveicām Bosnijā pirms nedēļas. Tātad mēs sākām ar Mastaru Sākotnēji, kad sagatavojām vizītes programmu, mūsu mērķis bija doties uz Mostaru, lai uh, apsveiktu Bosnijas un Hercegovinas uh, politiskos spēkus par to, ka noslēgta vienošanās, kas uh, ļaus organizēt vēlēšanas Mostarā. Uh, Diemžēl eh, šīs sarunas, kas sākotnēji eh, šķita pozitīvas, nesniedz cerēto rezultātu, un eh, tāpēc mēs ieklausījāmies politiķu teiktajā, tikāmies ar SDA, SDP, HDZ, e tātad nozīmīgākajiem politiskiem spēkiem šajā valstī, un centāmies saprast, kāpēc vēlēšanas notiks Bosnijā un Hercegovinā, bet ne Mostarā. Nu, atbildes reakcija, kas mūs nedaudz pārsteigta, pārsteidza, bija tas, ka tā ir starptautiskās komitejas um, pārziņā. Un Bosnijā un Hercegovinā ir jāizpild savu apņemšanās politiskā apņemšanās attiecībā uz Mostaru. Tātad mēs uh, eh, sniedzām spēcīgu signālu, arī tiekoties ar prezidentu Zinbegoviču par to, cik svarīgi ir noturēt šīs vēlēšanas. Otrakārt, mēs daudz diskutējām, tiekoties Sarajevā ar pārstāvjiem par šo pārkāpumu no iestāžu puses. par uh, šo kandidatūru, un mēs uzstājam to, ka ir jāizpild apņemšanās, koordinācijas mehānisms, kas ir aizkavējies. asociācijas un stabilizācijas līguma pieņemšana un, protams, reformu darba kārtība. Ārkārtīgi svarīgi jautājums, starp citu, Eiropas Savienības delegācija. Vigmar kungs, īpaši tu uzsver vairāk kārt, ikreiz, kad mums bija šāda iespēja. par kontaktiem ar atbildīgiem politiķiem. Jāpiemin tas, ka, tas, ka varējām tikties ar abiem premjeriem Novaliču un Džanoviču, bija apsveicim, un eh, es iepazīstināju Džanovišu ar daļu no šī ziņojuma, kur pieņēma parlaments par Republika Serbska un viņas atbildes reakcija nebija īpaši draudzīga, jāsaka. Viņa raksturoja šo ziņojumu kā virspusēju un tendenciozu. Tātad drīzāk distancējās un nebija gatavs sadarbība ar mums. Es vairāk kārt teicu, ka mēs vēlamies iesaistīt eh, Republika Serbska uh, šajos kopīgajos centienos, kur ir jāiesaist visi spēlētāji no Bosnijas Hercegovinas un e, citām pusēm, tāpēc es atgādināju, ka mums ir jāstrādā visiem kopā. Labās ziņas bija šī tautas skaitīšana. Proti e, metodoloģija, kas tiks izmantota, lai uh, veiktu aprēķinus un uh, publiskotu rezultātus, bet kopš tā laika jāsaka uh, vērojama um, neapmienoša darbība no Re Republikas Sēpska puses. Tālāk jautājums, par kur runājām, cīņa pret korupciju. Un vēl bez institūciju uh, darbības Iedomā arī par prokuroriem, kuriem nav bāzes strādāt pie šiem jautājumiem. Politiskajām partijām ir jāuzņem šī pretkorupcijas cīņa. Visbeidzot, mēs nodevām signālu par to, ka ir nepieciešams gūt viedokli no Bosnijas parlamenta kolēģiem par SBEC darbu. Atgādināšu, ka pēc e, pāris dienām būs diskusijas, un mūsu komitejas priekšsēdētājs Elmārs Broks, kas nu pat mums pievienojās, kopā ar kolēģi Piculu runās. Es runāju par jums, saka runātājs. Tātad tiks nosūtīta vēstule mūsu komitejas vārdā par uh, procedūras noteikumu pieņemšanu. Un es teicu, ka mēs atgādinājām kolēģiem parlamentāriešiem par to, ka ir nepieciešams pieņemt uh, saprātīgu nostāju, lai šī iestāde, kas strādā uh, pie sadarbības starp Eiropas parlamentu un Bosnijas parlamentu, lai eh, šis dokuments tiktu pieņemts nākamajā sanāksmē jūnijā. Liels paldies par uzmanību! Vēlreiz jāsaka, tā bija lieliska vizīte. Paldies delegācijām, visiem tiem, kas mums palīdzēja uz vietas. Paldies! Jā, liels paldies par to, ka pastāstījāt eh, šos eh, satraucošos jaunumus par ceļojumu uz Bosniju. Jā, manuprāt, debats ir notikušas šūcas kundze, viena balss no Horvātijas. Un es paldies, es biju tikai pirmajā dienā Mostārā darba pusdienās biju kopā ar Vikāru eh, kungu. Sasnieguma man atzinuma ir atšķirība, ja mēs šeit runājām ar parlamentu un pieņemam rezolūcijas un deklarācijas, ir starpība, jūs redzat situāciju uz vietas. Tā ir atšķirīga kas man vairāk satrauc, ir, ka politiskie vadītāji, šeit runāja par vietējā līmeņa politiskajiem vadītājiem Mostārā. Kāda ir situācija ar vēlēšanām? Viņiem ir vairākums uh, parlamentārajā asamblējā, lai ieviestu konstitucionālās tiesas uh, lēmumus. Ir jautājums, kā situācija izvērsīsies ar nopietnākiem jautājumiem. Tāds ir mans jautājums. Vai jūs varētu pastāstīt? Esmu par Eiropas Savienības integrāciju, bet šie jautājumi ir tādi, par kuriem, manuprāt, vajadzētu nopietnāk padomāt. Ir jāmaina, nav, viņam nav izdevies mainīt eh, vēlēšana tiesības, likumus, konstitucionās uh, tiesas lēmumu ieviešanu. Paraudzīsimies, kā situācija attīstās šajos jautājumos dzirdēju no jums, ka jūsu vizīte Sarajā bija ļoti laba. Mēs raug, raucīsimies un, un uh, gaidām progresīvu pieeju. Lies paldies! Gribētu izteikt īsu komentāru. Ir tīpaši par mostāžu daļu ir uh, tas uzkrītoši, kaut arī nepiedalījos, viņš mostās tajā, bet bija piedalījos debatēs Rājevā. Bosnijā Hercegovinā ir īpaši tas jautājums, bet ne tikai Bosnijā Hercegovinā. Ka šajās valstīs no bailēm no pagātnes nav drosmes raudzieties nākotnē. Un visi viens otru savstarpēji nobloķē saglabā pašreizējo pozīciju un eh, pagātne, lai atkal neparādītos. Un trūks drosmes, kas attiecas uz Eiropas uh, vienošanos, un Bosnijā Hercegovina tas drusku tāds mikrokosmos no tā visa. Tur vajadzētu izpērt sūrus priekšu un vienoties. Un rezultāts ir tāds, kā situācija cilvēkiem tur dzīvot pasliktinās, un nevis tā, ka citur Eiropa uzlabojas. Un pamatdoma uzticēties nākotnē nav. Tādēļ pašreizējā situācija viņa tur paliks ieslīgs tajā. Visas trīs grupas par to ir atbildīgas atšķirīgos veidos, bet tomēr līdz atbildīgas. Es domāju, šeit jāto jauna pieeja. Ir interesanti, gan arī vai visinteresantākais ne saturiski, bet attiecībā uz to, kā izturēties vienam pret otru, kopīgā tikšanās ar federācijas ministru prezidentu Serbijas republika. Viņš ir no jaunākās paudzes. Saturā daudz, kas tur nav mainījies. Bet man bija tāda sajūta, ka izturēšanās savstarpējā apiešanās ir kļuvusi konstruktīvāk, nevis tā kā bija agrāk ceru, ka mana sajūtas man nebiļ. Tas ir svarīgākais vēstījums. Mēs zinām, ka tam visam ir jāturas kopā, un šeit ir norāde uz Eiropas perspektīvu. Es ceru, ka Eiropas perspektīva nav tikai kā tāds viltojums vai tāds uh, viltus variants, lai saglabātu pašā situāciju, bet tas tiek uh, uztverts kā nākotnes iespēja, bet tomēr droši neesmu. Vai tas ir kāds mākslīgs pasākums, uh, lai tam visam uzliktu pa virs tādu Eiropas ietvaru un katrs pēc tam dara, ko grib? Domāju, ka šeit viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir par to skaidri runāt kopā ar viņiem un nevis uh, aizslēpties aiz. Uh, diplomātiskas mīklas. Pārāk ilgi esam tā darījuši. Šeit vajadzētu apzināties un šādi vērtēt situāciju. Ir arī aptaujas, ir īpaši jaunā paudze. Drīzāk to saprot. Citādi tas viss pavērsies nepareizā virzienā. Mēs nevaram saglabāt šādu situāciju, ņemot vērā, vai pēc 20 gadiem tas tā būs, bet ar Eiropas perspektīvu. Gau galā tam visam neviens vairs neticēs. Tas nav reģionu stabilitātes interesēs un arī nav mūsu interesēs. Tādēļ esmu nopietni padomājis par to, vai nākamo kopīgo tikšanos ar ministru priekšsādātāju federācijā Serbijas republikas ministru pre, eh, prezidentu eh, sarīkot nevis Sarajevā, bet Manka Lukā. Tā ir atšķirība. Daudz saka, nu jā, to tā vajadzētu darīt. Starp citu, abi teica, ka viņi to darītu. Lai vienkārši mainītu domāšanas procesus, ja var panākt risinājumu. Manuprāt, tā būtu pieeja padomāt par šādu jauninājumu. Sirsnīgi paties kolēģiem, kolēģiem, kas piedalījās, un līdz ar to slēdzu šo sanāksmi. Un tagad būs paplašinātais birojs. Nākamā tikšanās būs 2. jūnijā. Kas ir pa dienu? Nākam ceturtdien, jā, tad būs nepieciešams tikties. Ne, nu, ne absolūti obligāti, bet būs. Nākam ceturtdien. Kas tur ir darba kārtībā? Nu, problēma šajā pasaulē ir pietiekami daudz izņemot Eiros parlamenta ziņojumi, kas nav pietiekami svarīgi, ka tādai vajadzētu tikties. Ak, tā ir diena, kad tautas partijas politiskā grupa nemaz nav klāta. Tautas partija nemaz nebūs, viņiem ir ārējā sanāksme. Ja nav kaut kāda absolūta nepieciešamība, 2. jūnijā sanāk kopā, tad es ieteiktu, ka mēs eh, atcelsim sanāksmi un tad tiksimies 13. un 14. jūnijā. Un tad 6. jūnijā mums šā vai tā ir tikšanās Strasbūrā. Domāju, ka mums vajadzētu padomāt, kā iekļaut darba kārtībā dažus svarīgus punktus, par kuriem runāt tur. Vai piekrītat tam visam? Jo pēc pieredzes šās pusdienas sanāksmes ceturtdienās, nu, tur lielas mašas, masas uz tām neraužas jo tur nav arī balsošana, un uh, lielākā daļa deputāti jau ir ceļā uz saviem vēlēšanu apgabaliem. Un kolēģis Tenaks, viņam vēl būs laiks parūpēties par Brexitu. Tas nāk par labu, ja viņš to darītu. Sirsnīgs paldies, sanāksme ir slēgta. Yes, no sense of humor.